Non, non, non, non, non, non. Bien, mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir les travaux. Godātie kolēģi, sāksim budžeta komitejas darbu. Vispirms atvainojiet mani, godātie kolēģi, budžeta komitejas locekļi. Mums nācās šorīt organizēt daudz ilgāku sanāksmi, kur tikās koordinātori ilgāk nekā paredzēta, ņemot vērā, mums bija tehniskas grūtības, kādas uzradās tiecībā uz grozīto parlamenta budžetu. Un mēs esam tagad vienojušies ar koordinatoriem par šīs tehniskās problēmas risinājumu. Mēs par to runāsim pēc uh, uzklausīšanas, kas notiks tagad, sākot ar pulkstens 11. un balsošana par šo grozīto budžetu notiks sākot ar pulkstens 11 paturot prātā to, ka dosie, kāds jums ir izdalīts, vēl tiks pievienoti jauni grozījumi, ar kuriem nāks klajā referents un ar kuriem viņš mūs arī iepazīstinās pēc brīža. Tagad ir viens cits balsojums. Mums ir jāveic balsojums par īgadējo 2008. gada ziņojumu par ār, kopējo ārlietu un drošības politiku. Nadežda Nainski ir referenta un strādā pie šī jautājuma. Un Panķerī kungs, mūsu kolēģis, mums prezentē vakardienas ziņojumu. Vakardien ziņojumu un arī viņš tad arī ar viņu kopā organizēsim balsošanu. Ja esat gatavi? Vous êtes tous prêts, donc je vous propose. Tad lūdzu paņemiet balsojumu sārakstu par Nādēždas Neinskī ziņojumu. Pirmajā punktā ir viens grozījums, pulkstens vi, uh, punkts viens, kur iesniedz Gualtierī kungs. Kiekont? Par pret. Viens, divi, trīs, četri. Slikti Algāri ieteikumi. Kurš atturas? Tātad vairākums pār pieņemts. Otrais punkts, otrais grozījums, Vetmanas kundzes grozījums. Referencija pār. Kurš pār? Paldies pret. Viens pret. Atturas. Neviens nu, neaturas. Apsveicam Vetmanas kundzi. Astotais punkts. Trešais grozījums. Gualtierī kunga. Par. Pret. Viens pret. Atturas Neviens neaturs. Vairākumā pieņemts. 9. punktā. 9a jaunais punkts, 4. grozījums. Gvaltjerī un, un Bēga kunga grozījumi par. Pret. 1, 2 pret. Atturas. Neviens neaturas. Pieņemts vairākumā. Un tagad balsosim par ziņojumu. Šādā veidā grozīts. Par? Paldies. Pret? Viens pret. Grozījums. Uh, atturs. Viens atturs. Paldies. Ziņojums tādā veidā pieņemts un apsveicu Glacierī kungu. Un tagad pārējām pie 19. mūsu darba kārtības punkta. situācija Haitī pēc zemestrīces traģēdijas. Jūs zinat, ka Eiropas komisijai nācās pieņemt ārkārtas lēmumus. Tam ir arī finanšu sekas, finansiāls sekas. Komisijai arī ir iespēja izmantot desmitā gada budžeta kredītus, maksājumus bet ņemot vērā šīs traģēdijas apmērs un uh, humā, uh, humānos un arī ek, sociāla-ekonomiskās seks Eiropas Savienībā būs finansiāli jāmobilizējas. Līdz ar to bija ļoti svarīgi, lai mēs varētu uzklausīt un arī pateicos pirmklāt būt man dzerīgu kungu attīstības ģenerāldirektorātu pasta mm, ģenerāla direktorāta un arī ekonomikas ģenerāla direktoru arī aicināju citus parlamentu komitejas pārstāvi, attīstības komitejas, ārlietu komitejas pārstāvis, kuri arī cieši seko šai problēmai, aicināju viņi, viņus piedalīties. Je donne peut-être la parole euh, à monsieur Manservizi. Manservizi kungam vārds. Paldies par jūsu klātbūtni. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par šo uzaicinājumu. Runāšu īsi. Pirmkārt, informēšu jūs par situāciju un arī informēšu par komisijas pirmajām atbildēm. Pirmkārt, situācija Haiti, jūs zināt, kā arī komisārs bija Haitī eh, kopā ar mani un Zangelkungu. Pagājušajā nedēļā mēs bijām Haitī. Un tā bija lieliski iespēja, lai varētu novērtēt situāciju vispirms un pēc tam arī īstenot koordināciju ar pārējiem partneriem īsumā. Situācija, kāda konstatējam Haitī, ir absolūta mm, traģēdija viena trešdaļa Poroprānas pilsētas ir uh, pilnībā iznīcināta, un arī pašā pilsētā ir ļoti daudz uh, pārvietot cilvēku. Ļoti sarežģīta situācija tajā pat laikā, pat ja par to ir ļoti daudz runāts arī presē taču mēs redzējām arī tādu valsti, kur eh, par Prens eh, pilsētas iedzīvotāju un Haiti iedzīvotāju kopumā bija ļoti spēcīgi savā garā. Mēs bijām tiešām pārsteigti, cik cilvēki bija spējīgi uh, turpināt. Uh, izdzīvot un dzīvot, organizēt sociālo-ekonomisko dzīvi, arī mobilizēties un organizēties savā starpā, lai veicinātu pilsētas uh, atzīmšanu. Nav tikai šī negatīvā puse, bet ir arī ļoti pozitīvā puse, kur paši Haiti iedzīvotāji ir ļoti, ļoti spēcīgi savā uh, Netiecībā, un ir vēl viena lieta, par ko tiek mazāk runāts presē šodien. Uh, uh, situācija nemaz nav tik saspīlēta, kā varbūt tas dažkārt liekas. Protams, tad, kad uh, palīdzība, ūdens, pārtika netiek nogādāta iedzīvotājiem, protams, ir saspīlējumi, bet ir tomēr eh, šī piegāde visai regulāri organizēta. Mēs redzam, ka Haiti iedzīvotāji paši organizējas, eh, stājas rindā, lai varētu saņemt palīdzību, ūdeni no cister, cisternām un viss notiek samērā mierīgi. Ir arī policija un arī militārie spēki Haitī. Un dažās vietās, eh, manuprāt, pat viņu klātbūtne ir nedaudz pārspīlēta. Uh, Lūk, tāds ir konteksts, tāda ir situācija, tā ir traģēdija, protams, liela drāma, bet ir arī daļa no šīs situācijas, kas neatspūgļojas presē. Tālāk arī koordinācijas efektivitāte attiecībā uz starptautisko palīdzību, tā ir absolūti fundamentāla lieta. Uh, piegādājot humāno palīdzību, un uh, tas joprojām ir akūts un ļoti steidzams jautājums, lai šī pa palīdzība varētu sasniegt iedzīvotājs, bet šai palīdzībai ir jābūt piegādātai ļoti organizētā veidā, lai nenotiktu kaut kāda konkurence, un tas notiek ļoti labās sadarbībā ar ANO. To ļoti labi arī atspoguļo presi arī daži partneri, amerikāņi un arī Kanāda un ANO eh, misija ļoti aktīvi piedalās, lai varētu nodrošināt palīdzības piegādi. Skaidrs, ka šī situācija pamazām mainīsies. Uh, Un ANO koordinācija jau būs daudz lielāka, un tas ļaus visiem arī pievienoties šai koordinācijai ne tikai, lai varētu nogādāt humanitāro palīdzību, bet arī, lai varētu identificēt uh, vietas, uh, kur varētu nosūtīt šos iedzīvotājus, lai viņi varētu dzīvot labākos apstākļos. Kolēģis runās vairāk par humanitāro daļu. Uh, Bet galvenā ideja ir, lai mēs varētu izvērst dialogu ar valdību, lai varētu plānot nākamo etapu. Lai iestādes varētu sākt rekonstrukcijas darbu, lai varētu sākt arī kontrolēt uh, ne tikai Paroprāns pilsētu, bet arī pārējo Haitī daļu un tiešām koncentrēties uz rekonstrukciju. Uh, Šajā kontekstā tad arī komisija un Eiropas Savienība kopumā ir uh, koncentrējusies uz trim galveniem līmeņiem. Pirmais līmenis ir ārkārtas humanitārā palīdzības, Angla kungs par to runās pēc brīža. Otrs līmenis kas nav varbūt tāds uh, laicīgs turpinājums, bet uh, tas ir ļoti svarīgi. Nehumanitāra ārkārtas palīdzība. Par to tika runāts uh, arī e, mūsu sarunās ar Prevalu, prezidentu un arī premjerministru, kā palīdzēt Haitī valdību un Haitī valsti kopumā pārņemt savu pārvaldes, savus pārvaldes funkcijas, lai varētu izveidot šo valdību, kas arī būtu pakalpojuma sniegšanas centrs, lai šīs valsts e, funkcijas uh, funkcionalitāte arī ir viena no šīm galvenajām nehumanitārās palīdzības fāzēm. Komisija arī ir e, piešķīrusi 100 miljonus eiro, kas pavisam ātri var tikt uh, um, atbloķēti, lai sniegti, lai varētu risināt šo problēmu. Un tad trešais līmenis ir uh, valsts rekonstrukcija. Šī rekonstrukcija galvenokārt tiks uh, um, veikta un uh, diskutēta martā konferencē, to sagatavoja Monreāls konference, kas notika pagājušajā um, pirmdienā. Un šiem diviem et startupiem ir paredzēts 100 miljoni, lai tūlīt pats sniegtu atbalstu nehumanitārā palīdzībā un 200 miljoni rekonstrukcijai. Protams, ka šie ir skaitļi kas ir tādi norādoši politiski skaitļi, bet kuri balstās uz uh, līdzekļiem, kāda ir mūsu rīcībā, jo īpaši attiecībā uz šiem 100 miljoniem. 100 miljoni galvenokārt balstās uz diviem resursu avotiem. Pirmais resursu avots ir budžets, stabilitātes instruments kuru varētu mobilizēt. Tur varētu iegūt 20 miljonus eiro, izmantojot ārkārtas procedūru. Un tad šis food facility, šis pārtiks uh, instruments, nauda, kur ir gat, kuru mēs varam iegūt un kuru varam izmantot, lai varētu izmantot šajā nehumanitārajā fāzē, lai nodrošinātu valsts funkcijas. Vispārējais nāk no no 10. vai 9. fed, jo īpaši, kas attiecas uz uh, šo vulnerability flex, lai varētu nodrošināt uh, šo drošības tīklu, sociālo tīklu, uz kuru atstāja liela ietekme ekonomiskā krīze. 30 miljoni ir pieejami. Tad B 10 eh, fed, 5 miljoni, 6 miljoni, kurus eh, arī var tūlīt pat mobilizēt, un divas 9. Eh, fed programmas, kuras ir, tiek īstenots un ir saistītas arī ar programmu, ar šo situāciju. Programma attiecībā uz pamat izglītības stiprināšanu 5 miljoni un programma darbs pēc krīzes 3 miljoni apmēram. Tie ir divi projekti, par kuriem pieņems lēmums un varam uh, kopumā jau runāt par 100 miljoniem nauda, kas jau mums tagad ir rīcībā, mūsu rīcībā, vai tas būtu budžeta vai fedietvaros. Un ar Haiti iestādžu piekrišanu, tad arī mēs orientējam šos līdzekļus, sākam tādējādi sarunas ar valdību Haiti, lai varētu uh, orientēt šos resursus. Tādēļ svētdien desmit Haiti un uh, valstu rekonstrukcijas eksperti dosies uz Haiti sadarbībā ar dalību uh, valstīm, lai varētu identificēt ar valdību prioritātes, kādas ir uh, noteikts tagad attiecībā uz valsts funkciju rekonstrukciju. Piemēram, ideja izveidot administratīvo centru, kur varētu sanākt valdību, koncentrēt savus galvenos, galvenās funkcijas. Un visbeidzot, 200 miljonu rekonstrukcijai. Tā ir iespēja pārorientēt pārējo desmitā fed līdzekļus uh, uz vajadzībām, kādas ir saistīts ar rekonstrukciju. Arī te mums vajadzētu runāt ar uh, partneriem un nepieciešamības gadījumā jāpieņem arī lēmumu ņemot vērā procedūras, lai pārprogrammētu, mainītu stratēģijas, un, ja tas būs nepieciešams. Lūk, um, tāda ir situācija. Ievadvārdos priekšsēdētājies, paldies! Merci, monsieur le directeur général, de cette. Euh, paldies, ģenerāla direktora kungs, par šo ļoti skaidro prezentāciju. Cengā kungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu nedaudz uh, vairāk par konkrētām lietām, kas notiek jau uz vietas. Uh, vispārējo ieskatu jums jau sniedz mans kolēģis. Tik tiešām situācija no mūsu viedokļa ir mierīga, bet tā tomēr ir nestabila. Un viens no piemēriem ir vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku, kas ir palikuši bez mājokļa Portoprensā. Citās pilsētās situācija ir līdzīga. Šie cilvēki šobrīd atrodas uz ielas, viņi ir pagaidu nometnēs un pilnībā pakļauti laika apstākļiem. Šobrīd laika apstākļi ir Eh, sau, sausi, bet līdz ko parādīsies pirmās eh, lietavas situācija būs absolūti katastrofāla. Un eh, piebilstot kolēģim, es gribētu teikt, ka būtu Haitī varas iestādēm jānolēm pēc iespējas ātrāk par šiem te centriem, kuros varētu uzņemt cilvēkus, lai varētu uzsākt darbu un definēt, kāda uh, veida teltis, sanitārais ekipējums ir nepieciešams, lai cilvēki varētu šajos centros um, ievākties. Tātad laiks rit un mums būtu jācenšas rīkoties pēc iespējas ātrāk. Kā jūs zinat, no humanitārā viedokļa komisija ir paredzējusi 30 miljonus eiro. 30 miljonus miljonu eiro no, no humanitāro standartu viedokļa Eh, es zinu, ka šajā eh, komitejā jūs noteikti strādājat ar lieliem skaitļiem, bet es gribētu teikt, ka tas, tā ir diezgan liela summa, kas paredz no vienas puses eh, īstenot humanitāro programmu, kas jau tiek īstenot uz vietas, tie ir apmēram 20 miljoni, kas tiks īstenoti 2010. gadā. Kāpēc Haitī programma? Tāpēc, ka Haitī skāruši ne tikai cikloni, mm, bet arī tāpēc, ka tā ir valsts, kur ir diezgan vāja valsts, kurai ir struktūrāls problēmas, humanitārās problēmas, milzīgas problēmas, kā piemēram eh, bērniem nav nepieciešamā uztura, nav nepieciešama, nav eh, pārtikā lietojama ūdens un tā tālāk un tā joprojām. Tātad 8 miljoni tiek izmantoti, lai zināmā mērā stabilizētu šo te humanitāro situāciju. Līdz ko uh, tika piedzīvot šī zemestrīce, mēs centāmies red, eh, izdomāt, ko mēs varētu darīt, un 24 stundu laikā mēs paredzējām 3 miljonus. Tas ir tikai piemērs, lai jūs saprastu, ko mēs esam darījuši. No šiem te, 3 eh, miljoniem 300 tūkstoši piešķirti uh, organizācijai um, Medicāņu Mundu, lai viņi varētu jau sākt rīkoties Porto Prensā. Uh, Līdz ar to ar šiem līdzekļiem varēs aprūpēt apmēram 15 tūkstošus eh, cilvēku. Vēl viens eh, punkts. Jau vairākus gadus mēs strādājam ar nevalstisko organizāciju Telekom Sans Frontier. Un šī organizācija eh, īsteno vairākas svarīgas lietas. Vispirms jau viņi organizē uh, Eh, nu, lidostā šo te eh, pieslēgumu internetam, lai visas tās organizācijas, kas strādā uz vietas, varētu ar mums komunicēt. Viņi uh, arī ierīko telefons pilsētā, lai tie cilvēki, kuri uh, ir izglābušies, varētu telefonē piezvanīt. Katram ir iespēja piezvanīt uz trim minūtēm, lai informētu par situāciju, kādā atrodas viņa ģimene šie te pasākumi izmaksās 60 tūkstošus un tālāk. Mēs strādājam gan pie humanitārās palīdzības, gan pie civilās aizsardzības, gan arī cenšamies piegādāt ceramo ūdeni, kas ir ļoti svarīgi. Varbūt vēl viens komentārs par humanitāro situāciju. Te nolaišana uh, no lidmašīnām mēs to īsti neorganizējām. Tas ir viens no pēdējiem uh, pasākumiem, kur mēs īstenojam, jo ja šī te uh, nolaišana lidmašīnām nav pietiekami eh, organizēta, tad mēs uh, varam ievainot cilvēkus, tāpēc, ka viņi ne, nepaiet malā tad, kad šīs te kravas tiek nogādāts. Un Tāpat arī ir ļoti grūti zināt, kurš būs pirmais, kas atvērs šīs pakas, kas tiek šādā veidā nolaistas. Tātad tāpēc mēs izraugamies to kā vienu no pēdējiem pasākumiem, un jo īpaši pilsētās kā Porto Prencā, piemēram, tas ir absolūti nepiemērots pasākums. Tas, ko mēs redzam vairāk, Porto Prencā ir drīzāk tādas vietējās aktivitātes, un līdz ar to cilvēku gaida rindās, lai attiecīgi savu kārtu, lai saņemtu šo palīdzību. Tik tālu par situāciju uz vietas. Tagad nedaudz par budžetu. Divas lietas, kā mēs programējam šos te uh, eh, 800 miljonus, kas ir eko ģenerāla direktorāta budžets. Aptuveni 80% paredzēti lielajām krīzēm, kā piemēram Kongo, Čadā, Darfūrā, Afganistānā, un, tā, tā, un citās vietās. Tātad 80% mūsu resursu tiek izmantot šajās, eh, šajos gadījumos, kā arī uh, sagatavošanās pasākumi uh, katastrofu gadījumā, lai vispirms uh, varētu sniegt nepieciešamo informāciju un tad attiecīgi rīkoties. Uh, 1. Um, janvārī mēs uzsākam gadu ar 160 miljoniem, kas vēl nav piešķirt, un no šiem te 160 miljoniem mēs ņemam līdzekļus, kuri nepieciešami nekavējoties Haitī gadījumā. To es vēlētos teikt, tāpēc, ka um, bieži vien šie 20% palīdz mums um, diezgan saprātīgi uh, izmantojot, izdzīvot šo te vienu gadu, uh, palīdzot dažādām katastrofām, dažādu katastrofu gadījumā. Tātad es neesmu ieradies šeit šodien, lai eh, pieprasītu papildus palīdzību, bet es gribētu teikt, ka no šiem te 160 miljoniem 20 jau ir iztērēti. Un es domāju, ka tas mums palīdzēs um, īstenot pasākums apmēram divus mēnešus, bet es zinu, ka tad, kad mēs sāksim uh, organizēt šo centru izveidošanu, un celtniecību mums noteikti vajadzēs papildus līdzekļus. Nevar šodien jums nosaukt šo skaitli, bet uh, noteikti būs misija, kuras uzdevums būs izvērtēt vajadzības, un balstoties uz šo te vērtējumu, mēs arī nāksim klajā ar konkrētiem skaitļiem. Vēl viens punkts, eh, uz kuras vēlējos vērst jūsu uzmanību, ir viena grūtība, kas varbūt nav tik dramatiska, bet tomēr ilgākā laika posmā mums būtu jāatrod eh, risinājums Jūs zināt, ka um, gan mūsu dalībvalstis, gan citi vēlas, ir vēlme tātad rast šos uh, līdzekļus, bet mums nav nepieciešama uh, mehānisma, lai savākt šos līdzekļus. Es saprotu, ka mēs nevarēsim rast risinājumu uh, tā gluži vienkārši šodien vai šovakar, bet uh, tomēr es domāju, ka mums būtu jāuzsāk diskusijas un pārdomas par to, kā mēs varētu to īstenot. Uh, jo starplaikā eh, tās iestādes un tās dalībās, kurām ir finanšu resursi, bet nav nepieciešamo cilvēku resursu, eh, varētu, teiksim, šos līdzekļus eh, mums piešķirt, varbūt viņi tos varētu piešķirt. Anno, man nav nekāda iebilduma pret to, bet es domāju, ka mēs tomēr varētu padomāt, kā mēs varētu rast papildus ceļus, kā pārvaldīt šos līdzekļus. Paldies! Paldies, ģenerāldirektora kungs, par šo aprakstu, ļoti precīzo situācijas aprakstu. Un te ir ļoti daudz informācijas par to, kāda ir situācija un par to, kas jau ir izdarīts. Vai referents, 2010. Eh, gada budžeta referents vēlas izteikties? Šurjan kungs. Šķiet nē? Pagaidām nē. Grenfen, lūdzu. Uh, this, uh, thorough... Paldies par jūsu pamatīgo prezentāciju. Mēs patiešām saņēmām ārkārtīgi daudz vērtīgas informācijas, bet man ir daži jautājumi. Nu, daži tāds vispārīgāks tāds jautājums sākumā. Kādu pieredzi jūs esat guvis? Nu, varbūt jūs vēl nevarat tā pamatīgi izvērtēt padarīto, bet uh, Mēs labprāt vēlētos uzzināt, kāda ir jūsu sajūta, vai lēmumu pieņemšanas procedūra ir pietiekami laba un nevainojama, lai varētu rēģēt ātri un atbilstoši. Plašsaziņas līdzekļos ir eh, visa startautiskā kopiena pietiekami plaši tikus kritizēta par to, ka tā reaģējas pārāk lēni un nekoordinēti. Uh, Būtu ārkārtīgi saistoši uzzināt, ko jūs domājat, kāds ir jūsu redzējums un e, kāda ir kopaina Eiropas Savienībā. Jūs minējāt Eiropas Savienības profilu un Eh, kā es to uztvēru, papildus 330 miljoniem no Eiropas Savienības tiek piedāvāti arī visai nozīmīgi resursi, ko ir saziedojušas dalību valsts, tātad tiešā veidā no dalību valsts uz Haiti. Ko dara atsevišķas dalību valstis un kā norisinās koordinācijas starp dalību valstīm un visu kopienu? Atminos pirms pieciem gadiem, kad bija tsunami, arī toreiz nu, dzirdējām daudz kritikas, ka starp dalību valstīm nav pietiekam labas koordinācijas, piemēram, attiecībā uz transportu, dažādām iekārtām un tā tam līdzīgi. Vai jums šķiet, ka situācija ir uzlabojusies salīdzinājumā ar to, kas notika pirms pieciem gadiem? Un runāju par skaitļiem. Es sapratu, ka nepieciešamos resursus jūs nevarat iekļaut pašreizējā budžetā. Mums, kā budžeta komitejai, patiešām būtu interesanti uzzināt, vai nākotnē ir nepieciešami jauni ruse, resursi, kas pieprasīs un sev līdzi nesīs, protams, budžeta grozījums un jaunas pozīcijas. Ko jūs varat teikt jau šodien, tā prognozējot, ņemot vērā arī to, kas norisināsies tuvākos mēnešos? Yeah. Paldies, Rēmers Bēga. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies uh, komisijas pārstāvim par sniegto informāciju. Viņš mums informēja par uh, to, kas ir norisinājies Haitī. Es varu uzreiz turpināt tur, kur beidz izteikties Gorans Fēns. Es domāju, viņš patiešām, uh, nu, minēja pareizo problemātiku. Mēs, protams, analizējam situāciju Haitī, ir jau bijusi pieredze ar katastrofām citos eh, reģionos, citās valstīs kā Eiropas Savienība visā pasaulē mēs varam radīt tādu labāku kopainu, labāk koordinēt cits citu kopīgi ar NVO. Un, protams, šis darbs ir jāveic nevainojami, nevis, lai mēs strādātu kopīgi roku rokā, nevis lai kāptu viens otram uz kājām. Tad mēs varētu strādāt pietiekami labi, profesionāli, un tas ir jautājums, kas noteikti tiek apspriests arī politiskajā līmenī Tad, kad notiek tik liela mēroga katastrofas, protams, aizvien no jauna mēs pieredzam tādas situācijas, ka ir deficīti, ir dažādi trūkumi, bet, protams, mēs nevienmēr eh, esam sagatavot pilnīgi par 100% šādām situācijām, jo tās nevar paredzēt. Protams, organizācija jebkurā gadījumā varētu būt labāka. Tika runāts par to, ka martā ir paredzēta donoru konference Un ir nepieciešams arī izvērtēt paveikto, ko ir darījusi Eiropas Savienība un ko tā vēl varētu darīt. Es labprāt eh, arī no komisijas pārstāvja gribētu dzirdēt kādas garantijas, ka pirms donoru konferences Eh, jūs konsultēsieties ar atbildīgajiem Eiropas parlamentu komiteja, komitejām un arī eh, darīsiet tā, kā darīja, piemēram, Ferēro Valdners kundze pirms donoru konferences, kas tika veltīta Palestīnai. Viņa arī apspriedās ar attiecīgajām komitejām un tas atļāva mums izveidot labāku, vienkāršāku procedūru un, protams, kā budžeta komiteja mēs arī vēlamies, lai budžeta procedūra ļautu paredzēt šādas situācijas, šādas donoru konferences lēmumi, tad eh, līdz ar to tiktu jau arī savā ziņā anticipēti. Tad, kad eh, mēs dosimies uz konferenci, būtu ļoti labi, ja mēs varētu teikt, ka ir jau zināms vadlīnijas, zināms vienošanās, un tas mums ļaus tādus eh, starptautiskus solījumus dot daudz vienkāršāku, jo mums jau būs, eh, nu, zināms pamats, zinām bāzi izveidot Eiropas parlamentā jo mēs arī esam budžeta līdzlēmēja iestāde. Šajā tabulā jūs iepazināties ar skaitļiem. Ir 5,8 eh, miljoni, kas ir paredzēti pārtiks iegādei un plašaziņas līdzekļos. Es, protams, arī lasu daudz informācijas. Es nezinu, vai tā vienmēr ir patiesa, bet tika runāts par to, ka divi miljoni cilvēku uh, viena gada garumā uh, viņiem būs nepieciešams saņemt pārtiku, tātad pārtiks palīdzību. Uh, kā tas izskatās, kā tiek sniegta pārtiks produktu palīdzība tieši šo, šogad, tieši šajā brīdī, un ko dara ANO un citas starptautiskās organizācijas, varbūt tām vajadzētu šeit aktīvāk iesaistīties, un cik lielā mērā jūs esat informēts, vai citām starptautiskajām organizācijām ir pietiekam daudz līdzekļu, kas notiek. Protams, E, ir jātīsta visi mehānismi, visas struktūras, bet, protams, pārtiks produktu, veselības aprūpe, tās tagad ir galvenās prioritātes, vai šeit vēl ir tādi brīvi resursi, ko varētu ieguldīt arī tajā food facility un e, ko nākamo mēnešu laikā mēs varētu darīt Haitī labā. Paldies! Merci, Reimer. Monsieur... Paldies, Reimer Bokraskungs. Just, uh, Paldies. In order to save time, People... Man ir divi lakoniski jautājumi, lai ietaupītu jau tā dārgo laiku. Vairāk cilvēku runāja par eh, nepieciešamību koordinēt mūsu darbību. Man ir jautājums, kā ir izdevies eh, koordinēt eh, glābšanas pasākums ar ASV, jo izskatās, ka viņi ir uzņēmušies tādu kā līderu lomu šajā visā operācijā, nevien tādēļ, ka viņi diezgan tuvu atrodas Haitī, bet arī uh, Eh, viņu militārā kapacitāte ir visai iespaidīga. Arī Haitī atrodas eh, amerikāņu militārie spēki, un līdz ar to viņiem daudz lietas ir organizēt vienkāršāk. Nu, tātad kā norisinās šī saspēle sadarbības starp amerikāņiem un eiropiešiem? Varbūt, ka šis jautājums ir pāragars, bet ir arī paredzēts eh, domāt par to, kas notiks, ir šīs uh, ekonomikas atveseļošanas programma, līdz ar to jūs domājat jau tālāk nevien par pārtiks un pirmās nepieciešamības produktu sniegšanu, bet arī tādā ilgākā termiņā. Ja jūs varētu, nu, nedaudz uh, vairāk izgaismot tiesu šo aspektu, es būtu patiešām ļoti pateicīgs, bet katrā gadījumā es arī augstu vērtēju to, ko jūs darat līdz šim. Paldies! Merci, Sidonija. Paldies, Sidonija, lūdzu. E, chciałam podziękować obu panom za e, prezentację. E, jak wszyscy, jak wszyscy zapewne wiemy, tragedia Haiti... Paldies! Wyobraź... Paldies! Kā jau mēs visi esam informēti, traģēdija Haiti, protams, skar mūs visus, neviens pret to nav vienaldzīgs, mēs katru dienu redzam televīzijā šos notikumus un mēs saprotam, ka kaut kam ir jāsakustās. tās ļoti īsā laika sprīdī mums ir jāsniedz daudz palīdzības. Protams, ka eh, Haitī vēl vairākus gadus būs nepieciešama mūsu palīdzība. Haitī cilvēki cieš. Man ir viens jautājums. Kāds ir eh, plānotais darbs Haitī? Uh, kā varētu sniegt palīdzību efektīvāk, kā varētu arī visu nosūtīt palīdzību dažādas paciņas uz Haiti un e, kā varētu mobilizēt uh, nepieciešamos līdzekļus pēc donoru konferences. Un tagad man ir divi konkrēti jautājumi. Kā sniedz palīdzību Eiropas Savienība tieši Haiti uz vietas? Kā tas tiek organizēts? un cik lielā mērā Eiropas Savienība sadarbojas ar ANO un nevalstiskajām organizācijām, kas ir pārstāvēts Haiti uz vietas. Jo tieši tie ir tie cilvēki, kas uz vietas izdala palīdzību, dara to fiziski un taustāmi. Es labprāt arī uzzinātu, vai tā misija, kas darbojas Haitī, vai šis instruments ir pietiekams, vai tas ir efektīvs, un vai visi cilvēki, kam palīdzība ir nepieciešama, to arī sa saņem. Tālāk. Varu, protams, arī papildināt iepriekšējo runātāju teikto. Kā tas atspoguļosies mūsu budžetā? kas būs nepieciešams, cik daudz līdzekļu mums jāpiešķir šogad, nākamgad, vai jums jau ir kādi aprēķini, cik lieli šie skaitļi būs. Ja jūs nevarat mums sniegt konkrētas atbildes, varbūt jūs varat pateikt, kad jūs varēsiet tādas sniegt. Paldies! Uh, Izabel Durand. Paldies, Sidonija Izabela Durāna. Lielas paldies! Es gribētu papildināt uh, kolēģi jautājumus, uzdodot jautājumu par visiem koordinācijas aspektiem, un vēl viens jautājums par uh, palīdzību uh, sākot no pirmās dienas. Kā jūs reaģējat uz padomus ierosinājumu organizēt tādu īpašu Eh, spēku īpašu koordināciju, lai tiktu sniegt Eiropas Savienības ārkārtas palīdzību. Eh, šīs palīdzības mērķis būtu glābt cilvēku dzīvības pirmajās stundās un pirmajās dienās pēc šādām traģēdijām tā vietā, lai eh, sniegtu tādu izklaidus palīdzību. Un mūsu komandas darbojas tā diezgan neorganizēti, bet bieži vien runa ir tieši par laiku, mums ir jācenšas iegūt laiku, pēc iespējas ātrāk rīkoties. Tātad es gribētu zināt, kāda būtu uh, jūsu reakcija uz, uz šādu uh, te Eiropas spēku e-fast, kas tika ierosināts. Un uh, varbūt tas varētu tikt izveidos neatkarīgi, protams, no visas donoru konferences un visiem šiem pasākumiem, kas tiek organizēti Haitī gadījumā. Paldies, Izabela Lavijakungs. Paldies, paldies. Man arī ir jautājums, ko vēlējos uzdot. Es eh, labprāt vēlētos aptvērt, cik eh, lielā mērā mūsu budžetārie instrumenti ir efektīvi tad, ja rodas ārkārtēji nepieciešamība ir eh, paredzēti īpaši resursi humanās palīdzības sniegšanai, un es vēlētos uzzināt, vai eh, šie resursi ir pietiekami efektīvi izmantojami tad, kad eh, palīdzība ir jāsniedz nekavējoties, un vai tie tiek patiešām atbilstoši izmantoti. Varbūt mums vajadzētu padomāt par to, kā nākotnē izmantot šos līdzekļus, un varbūt vajadzētu paredzēt arī Eh, šādas palīdzības sniegšanai citus resursus. Vai mēs ņemam vērā visu to, kas ir nepieciešams, vai ņemam no citām kategorijām? Vortmans kundz, lūdzu. Paldies. Tieši pirms diviem mēnešiem tika eh, runā, pārunāt šie jautājumi, un es vēlējos pavaicāt, kas ir noticis, vai mēs divu mēnešu laikā jau esam sasnieguši tik daudz, un Kas notiks pēc tam, kā mēs sniegsim palīdzību pēc tam? Mēs, protams, vēlamies palīdzēt. Pasaulē notiek daudz eh, katastrofu, jūs zināt, kāda ir budžetārā procedūra. Un ko mēs domājam? Varbūt, ka mēs varētu radīt jaunu pozīciju, piemēram, šādām katastrofām jau prognozēt līdzekļus iepriekš, lai pēc tam, tad, kad kaut kas notiek, mums nav jārīkojas pa galu, pa kaklu. Bēgas kungs teica, ka varbūt ir eh, jābūt jau konkrēti konkrētai paredzētai procedūrai, lai pēc tam izvairītos no sasteigtas darbības. Eh, Jūtas Haugas kundze, paldies, Vērtmans kundze, tagad Lāslo lūdzu. Eh, köszönöm a szót. Eh, paldies, paldies, ka devāt man vārdu pirmām kārtām. Nagyon jó, ahogy egy világos... Pirmām kārtām vēlējos pateikt, Eh, ka komisijas pārstāvis mums eh, sniedza patiešām eh, labu kopainu par to, kas notiek Haitī. Mēs to visur varējām ļoti dzīvi iztēloties acu priekšā. Un tajā pašā laikā vēlējos norādīt, ir patiešām labi, ka Eiropas Savienība piedāvā konkrētu palīdzību, nevis tikai runā skaistus vārdus. Ir, uh, radīts patiešām labs budžetārais eh, pamats. Mums, protams, vajadzēja radīt pietiekam labu palīdzības sniegšanas instrumentu, bet tad, kad kaut kas jau ir noticis, kad katastrofa ir piedzīvota, ir jārēģē pēc iespējas ātrāk, un mēs savu rīcību esam līdzsvarojuši, nepieciešamie soļi ir spērti, mēs runājam par vairāk nekā 330 miljoniem eiro no dažādiem resursiem, no dažādiem avotiem, un, protams, jāpadomā vēl par lielāku resursu piesaistīšanu un par to, no kurienes šī nauda nāks. Pieejai ir jābūt proporcionālai un Mēs nedrīkstam arī zaudēt realitātes izjūtu nākamo gadu laikā. Protams, mums būs ļoti smaga nasta, budžetārā nasta, bet nestoties uz visiem paustiem argumentiem, darbs ir jāturpina, lai varētu garantēt, ka situācijās kā Haitī mēs varam būt pietiekami elastīgi, varam reaģēt atbilstīgi un pietiekami ātri. Uh, Es tagad nevēlētos kritizēt to, ko Eiropas Savienība jau ir paveikusi. Nē, nepārprotiet mani. Es pilnībā atbalstu komisijas centienus un es uzskatu, ka mēs darām patiešām krietnu darbu un tas ir jāuzslavē. Plenāra sēdē mēs jau runājam par traģēdiju Haitī. Mēs arī vēlējāmies uh, parādīt pareizos žestus, būt žēlsirdīgi. Uh, un mums ir jāmēģina pēc iespējas ātrāk izskaust šī briesmīgā notikuma sēkas. Mēs varēsim mobilizēt nepieciešamos resursus un uh, Galu galā es ceru, ka šie resursi būs pietiekami, lai cilvēku dzīvi kaut nedaudz uzlabotu, un es komisijas pieeju atbalstu par 100%. Mums, protams, ir eh, jāstrādā turpmāk, nenogurstoši, centienus nedrīkst apstādināt, lai situāciju uzlabotu arī nākotnē, un ir jāapzinās, ka turpmāk centieni ir nepieciešami, ja mēs vēlamies, piemēram, iesniegt grozījumus, veikt tālākas asignācijas, jūs ar man kā Uh, referenti varat vienmēr rēķināties. Esmu gatavs nākt mums pretī. Eiropas Savienībai savu lomu ir jāspēlē, un mums ir jāizrāda gan līdzjūtība, gan cilvēciska sapratne un arī jāpierāda, nu, ka mēs šādus notikumus uztveram nopietni, mēs cilvēkiem, kas ir nonākuši grūtībās, palīdzam, ņemot vērā mūsu resursus. Paldies! Lažlo, um... Paldies, Lašlo! Es skatos, uh, man šķīta, ka runātājs saraksts jau ir izsmelts, bet nu tagad viens runātājs vēl uzrādās. Roberto, lūdzu. Grazie, solo. Paldies, paldies. Es, protams, augstu vērtēju komisijas centienus, jo man šķiet, ka finanšu instrumentu mobilizācija norisinājās pietiekam ātri. Līdztekus. Pēdējā sasaukuma laikā komisija bija visai gausa, īstenojot eh, dažādus civilās aizsardzības mehānismus, neskatoties uz Barņē ziņojumu un 2008. gada paziņojumu. Pagājušā gadā mēs arī iepazināmies ar uh, ekonomikas uh, ģenerāldirekcijas pētījumu, un tas patiešām ļauj saprast, ka nevienmēr darbs ir norisinājies nevainojami. Mums, protams, ir arī jāuzlabo informācijas saziņas sistēmas, kontrolas sistēmas, ir jāsadala kapacitātes godīgā veidā, un arī ir jāizteno jaunie līguma noteikumi. Mums ir arī pietiekami aktīvi uh, jāizmanto civilās aizsardzības mehānismus. Arī koordinācija šeit šeit ir no svāra visā Eiropas Savienībā, jo Eiropas Savienība tieši tagad ārkārtīgi aktīvi mēģina palīdzēt Haitī pilsoņiem. Protams, ANO ir garantējusi civilās aizsardzības pasākumus, un uh, tur atrodas uz vietas militārie spēki. Padomu pieņem lēmumu tieši vakardien, bet mums nevajadzētu uh, Uh, pārāk zem novērtēt arī atjaunotnes centienus, un mums uh, vajadzēs arī šajā kontekstā sniegt palīdzību Haitī. Protams, tas viss ietekmēs budžetu, tas atspoguļosies budžetā. Es uzskatu šī komiteja tieši šajā brīdī sāk izpildīt līguma nosacījumus sāk tos iedzīvināt mūsu ikdienas darbā. Mēs uh, esam daudz efektīvāki koordinējot savu darbu, izmantojot kontrolas sistēmas un sniedzot civilo aizsardzību. Es ceru, ka mēs būsim konsekventāki turpmāk sniedzot palīdzību dažādos uh, cietušajos reģionos, un kolēģi runāja arī par dažādām palīdzības sniegšanas fāzēm, par to, ka ir atšķirīgi mērķi, viss ir pietiekami labi jāpārvalda, bet nevienmēr var rīkoties pilnīgi identiski. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāja. Visi kolēģi ir izteikuši savus piezīmes, uzdevuši ļoti daudz jautājumu, un tagad es došu vārdu komisijas loceklim Cāngēlkungs, lai viņš atbild šo jautājumu gūzmu. Paldies! Quelques, quelques... Paldies, daži skaidrojumi. Varbūt sākumā par to, kas notiek uz vietas. Tajās stundās, kas ir seko tieši zemestrīcei. Zemestrīce notika 12. janvārī. Kā jūs zināt, biroja, kurā atradās arī ekodelegācija Pāraprences pilsētā. Viņi nebija pilnīgi iznīcināti, bet viņus vairs nevarēja izmantot. Arī ļoti daudz personāla, no personāla cilvēku cieta, citi tūlīt pat tika evakuēti. Sākot 13. janvāri, neko darba kapacitāte bija iespējama lidostā un sākot ar 14. divas dienas vēlāk Eiropas civilās aizsardzības eksperti ieradās. Līdz ar to attiecībā uz funkciju nodrošināšanu nebija nekādu kavējumu attiecībā vismaz uz tiem ekspertiem, kuriem bija jādod pirmā atbilde tieši pēc zemstrīces. Informācija, kas eh, ļoti svarīga, lai ierastos Porto Prensā. Ir tikai mm, divas iespējas - Sandomēgas ceļš un lidosta. Jūs zināt, ka lidosta eh, nebija atvērta tūlīt pat pēc zemestrīces un pateicoties ļoti ātrai amerikāņu intervencijai, lidosta tika atvērta un, kā jūs zināt, tad arī osta darbojas tikai ierobežoti e, divas, trīs pēdējās dienas un Sandamangas ceļā. Arī ir zinām ierobežojumi, līdz ar to ierasties vispār Porto Prensā arī tehniski bija ļoti grūti izdarām. Otra lieta nedaudz no konteksta. Kā jūs zināt, Haiti ir ļoti vēsti struktūrēta valsts. Labākais pierādījums ir tam, ka ANO tur jau ir vairākas misijas, eh, kura palīdz eh, atbalsta Haiti iestādēm veicināt, nodrošināt valsts eh, funkcijas. Kā jūs zinat, tad arī ANO misiju ļoti smagi skāra zemestrīce līdz pat augstākajiem līmenim. Šāda veida katastrofas laikā tradicionāli pirmā atbildi nāk no vietējām iestādēm. Pirms ierodas starptautiskā palīdzība ir uh, vismaz divas, trīs dienas, lai nodrošinātu uh, transporta piegā, uh, ierašanos un minimālu koordināciju. Nevajag aizmirst, ka Haiti gadījumā šī pirmā atbildes uh, vilnis gandrīz vispār neeksistēja šī atbildes uz vietas, un kad jūs šādā milzīgā katastrofā zaudēt divas, trīs dienas, tad ir ļoti grūti atgūt šīs zaudētās dienas. Ir ļoti labi jāsaprot un jāiedomājas, ka nosacījumi ir tādi, ka ir ne tikai ļoti spēcīga zemestrīce, kas ir notikusi, bet tajā pat laikā uz vietas arī ļoti sarežģīta situācija. Tādējādi ekspertīze, jo īpaši koordinācijas ekspertīze, kas ir vissvarīgākā lieta, tik nodrošināta jau 24 stundu laikā. Un, manuprāt, tas ir ļoti labs rezultāts, ja jums ir iespēja tur doties. Es jums arī uh, iesaku apskatīt, kādos apstākļos strādā cilvēki blakus lidlauka uh, ceļiem, un tie ir ļoti grūti nosacījumi. Protams, uh, darbs turpinās par koordināciju. Protams, ka vienmēr varam darīt labāk. Es nesaku, ka viss ir perfekti. Ir vairākas koordinācijas, mm, kuras ir eh, šeit jāpaturprātā. Vispirms koordinācija eh, Eiropiešu vidū. Es varu teikt, ka šī koordinācija darbojas labi. Protams, ka tā vienmēr var būt labāka, bet šī koordinācija ir nodrošināta labi gan starp komisiju un dalību valstīm, gan arī starp dažādiem komisijas dienestiem. Civilā aizsardzība no vienas puses un humanitārajā palīdzība no otras puses. Uz vietas, gan arī šeit Briselē, šīs abas uh, pirmās palīdzības daļas nepārtraukti sazinās savā starpā, un es nezinu, uh, kā būtu notikuši kādi nozīmīgi in incidenti šeit notiek notiekošā koordinācijā dalībvalstīm Briselē, tas darbojas kā šveicis pulkstenis, un arī uz vietas uh, šī koordinācija notiek uh, rutīnā, regulāri mums ir informācijas sistēma. Un humanitārā pasaule ir visai maz, viens otru pazīst, un viens otram var arī viegli piezvanīt, lai varētu koordinēt lietas, un tas ļoti labi darbojas. Tad varbūt šeit minēšu arī skaidrs, ka Eiropas Savienībā ir budžeta, kopienas budžets, civila aizsardzība un humanā palīdzība. Dalībvalsts komisija mēs sasniedzam apmēram 195 miljonus šodien. Lūk, tāda ir reakcija uz vietas, koordinācija uz vietas. Mēs zinām, ka tas ir ļoti grūti īstenojami. Arī ano, nu, ir gan militārai puse, gan civilā puse, gan militārā puse policijas saņem, protams, vairāk uzmanības nekā civilā daļa, kas atbild par komunikāciju un komentāro palīdzību. Un šī iemesla dēļ mēs, Eiropieši, ļoti koordinēti un konsekventi arī darām visu, lai civilā un humānā sadaļa ministrā būtu aizvien aktīvāk. Arī ANO ir vesela reforma par to, kā darbojas humanitārā palīdzība. Tie ir tādi klasteri, kas darbojas uz vietas. Ir klasteri, kas ir atbildīgi tieši par uh, šo izmitināšanas vietu organizēšanu, un jūs būsiet tiešām pārsteigti par to, cik veiksmīgi notiek šis darbs. Tas attiecas uz kontekstu. Tālāk. Par finanšu jautājumu. No vienas puses, kad notiek zemestrīce, tad stunda, kurā tiek uh, reģistrēta zemestrīce, tas ir sāks tāds kā kronometrs, sākot ar kuru brīdi mēs varam sākt savu darbību. Es varu arī ārkārtas situācijā paredzēja 3 miljonus, ar, uh, ne, ja mums šādi līdzekļi nepieciešami, bet ir 24 stundas vajadzīgs, lai varētu atbloķēt šādu uh, naudu. Un tādējādi es varu finansēt visas aktivitātes, intervences, sākot ar brīdi, kad ir notikusi zemstrīce. kā mēs darbojamies, kā funkcionējam. Ļoti svarīgs jautājums. Mēs eh, nefunkcionējam ar Haiti valdības starpniecību. Lieta ir tāda, ka mēs netieši sadarbojamies ar mūsu partneriem. Tie ir 186 eh, nevalstiskās organizācijas, eh, sarkanais krūsts, ANO aģentūras, ar kuriem mēs esam noslēguši pamatlīgums, ietver līgumus, kur mēs tad varam ar viņiem sazināties, tad, ko ir pieņemts finanšu lēmums, tad tiek parakstīta līguma ar NVO. Un šie NVO tikko ir notikusi zemestrīce, viņi ļoti labi zina, ka mēs vismaz paredzēsim 3 miljonus viņu rīcībā, gan uz vietas, gan arī uh, centrālas līmenī komunikācija. Viņi ir specializējušies arī konkrētās jomās, un te būtu piemērs, piemēram, Spānijas sarkanais krust, kas ir Sando Mengā. Viņi sadarbojas jau ļoti sen ar mums attiecībā tieši uz dzeramā ūdens nodrošināšanu. Līdz ar to ir pavisam normāli, ka pieņemot uh, lēmumu par 3 miljoniem, mēs nosūtam daļu šai sarkanajam krustam kurš tur tūlīt pat dodas uz Porta Prensu, lai varētu nodrošināt dzeramā ūdens uh, piegādi. Un vēl viens komentārs attiecībā uz finanšu regulas atkāpi. Humanitārajā gad, gadījumā NVO saglabā materiālu, uh, visas iekārtas, kādus viņas ir iegādājušās, lai varētu veikt savu darbu. Sarkanais krusts jau desmit gadus izmanto iekārtas, kādu viņi iegādājušies interve, um, uh, humanitārās krīzes. Uh, situācijā desmit gadus atpakaļ. Lūk. Lūk, tā tas darbojas. Divi, trīs uh, elementi papildus par finan papildus finanšu vajadzībām. Un arī par īfāstu un tam līdzīgi. Par īfāstu, ja būtu šāda vienība, tas būtu ļoti labi. To jau mēs viegli, protams, varam uh, apstiprināt. Es nezinu, cik būs nepieciešams laiks, lai par to lēmtu. Tajā pat laikā ko, civilās aizsardzības koordinācijas mehānisms, kāds ir mūsu rīcībā, mums ļauj saprātīgi varbūt arī nu, kompensēt īfāst nē, eh, nēsamību. Protams, īfāst būtu, tas būtu labāks, bet ja tas arī nav, mēs pārāk no tā neciešam. Mēs šeit koordināciju labi nodrošinātu. Par budžetu papildus vajadzībām, kā es teicu brīdi atpakaļ, tad uh, mēs neapstāsimies uh, strādāt pēc diviem mēnešiem. Stefans arī varbūt noteikti vēl uh, vairāko teiks arī par šiem food facility, šo pārtiks instrumentam nepieciešamo finansējumu. Uh, mēs neizmantojam šo instrumentu, lai piegādātu pārtiku. Pēc diviem mēnešiem man būs jālem, man būs jāiesniedz komisāram priekšlikums pagarināt finansējumu un lai mēs varētu nodrošināt pārtiks piegādi. Tas ir uh, absolūti svarīgi. Šodien es nevaru jums dot skaidru, var tikai dot divas norādes. Pirmā, pirmais elements Mēs izmantosim ārkārtas palīdzības rezervas, mēs regulāri sastrādājamies ļoti konstruktīvi ar uh, budžetu ģenerāldirektorātu un arī pateicošai komitejai ar, eh, par to, ka jūs paredzat mums nepieciešamos līdzīgas, kad mums ir tie nepieciešami, un tad arī jūs eh, par to lemsiet šogad ārkārtas palīdzība būs nepieciešama bet no to mēs redzēsim vēlāk. Pēc divām, trim nedēļām. Mēs jau zināsim konkrētāk, kāda skaitļa mums būs eh, nepieciešama, un tad eh, mēs sazināsimies ar budžeta ģenerāla direktorātu, lai varētu identificēt, kāda varētu būt labākie, labākās atbildes. Lūk, es ceru, ka esmu atbildējis uz galvenajiem jautājumiem. Um, vēl viens punkts. Bokros kungs sacītais par koordināciju ar ASV. Ir grūtības, jūs zināt, ka viņi spontāni varbūt uh, nepakļaujas ANO koordinācijai, tajā pat laikā attiecībā uz īstermiņa intervencēm uh, tūlītēji palīdzība. Viņi uh, organizēja koordinācijas centra darbību, kas nodrošina nepieciešamo koordināciju starp e, šīm e, ekspertiem, kur ierodas pirmie, lai varētu palīdzēt e, upuriem. Un tur arī nekādu incidentu nav notikuši. Viss noticis visai gludi. Paldies! Merci beaucoup, monsieur direktor. Paldies, ģenerāla direktora kungs, par šiem te precizējumiem un atbildēm. Jā, lūdzu. Pavisam īsi lūdzu. Uh, Jā, tikai lai papildinātu, uh, lai nu pat teikto, es domāju, ka ir trīs pamat jautājumi. Vispirms jau ātrums, koordinācija un tad skaitļi. Kas attiecas uz ātrumu, tad vēl bez šī te humāna aspekta, viss šī te uh, pasākuma, kas sagatavo palīdzību. 100 miljoni ir tie līdzekļi, kur šobrīd ir pieejami. Mēs varam nospiest pogu. Uh, un attiecīgi Haiti iestādes ir eh, gatavs eh, to izmantot. Mums kluži vienkārši viņus ir eh, jāorientē. Tātad ir šie te budžeta atbalsta līdzekļi, kas ir pieejami un kurus varēs arī izmantot, ja viss priekšnoteikumi būs gatavi. Un to mēs darīsim arī nedēļas beigās, kad mēs redzēsim, vai minimālās prasības ir izpildīts. Tālāk. Kotonu noliekuma uh, 73. un 72. pāns paredz eh, pasākums, lai mēs varētu rīkoties pēc iespējas ātrāk VAV kontraktu ietveros arī, lai uzsākt šo ārkārtas eh, um, atjaunošanu. Tālāk mums ir jādomā arī par ātrumu, plānojot visu to, kas notiks pēc tam, jo galvenā kļūda, kuru mēs pieļaujam, mēs koncentrējam uzmanību uz to, kas ir jādara nekavējoties, bet tā tomēr ir tāda neka situācija, kas turpinās, un mēs nevaram um, atstāt šos te pasākums tālāk valdības rokās, jo tā nevar tos uzņemties. Tālāk jautājums arī par valsts kapacitātēm, vai tā ir spējīga izlemt, jo e, jāizlem šobrīd, jāfinansē šobrīd, un tieši šī iemesla dēļ mums ir jādomā ne tikai par šo te humāno palīdzību, kas ir jāsniedz nekavēties, bet arī nehumāno palīdzību. Tālāk jautājums par koordināciju, kas attiecas uz nehumanitāro, tad mums no valstu puses nav skaitļu šobrīd, bet mēs negrasamies gaidīt, mēs esam mobilizējuši uh, attīstības departaments vairākās valstīs, lūdzot vairākas lietas. Kopumā var teikt, ka mēs zinām, kāda ir tie skaitļi, kas ir palīd, eh, paredzēti un kurus var izmantot šim nolūkam. Un otrkārt šos specializācijas sektors, lai mēs varētu organizēt savu darbu. Jo uh, bieži vien problēma ir tāda, ka visi dara vienu un to pašu. Tātad mēs sākam vispirms ar to, un uh, mēs par to runājam ar attīstības ģenerāla direktorātu. Tas notiks 8.29. Uh, datumā, un pēc tam arī ir paredzēta uh, sanāksme 17. un 18. februārī Spānijā. Un tad arī būs zinām šie te uh, skaitļi, un arī būs skaidrs, kādu darbu mēs varam veikt. Tālāk koordinācijas jautājums, koordinācija ar citiem. Es domāju, ka tas ir jautājums, pie kur mēs strādāsim, gatavojoties marta konferencēm. Starp citu, Monreālā notikusī konference jau bija uh, vērtīga šajam, šim nolūkam. Protams, ka amerikāņi, protams, ka kanādieši piedalās, bet es domāju, gribētu uzsvērt arī to, ka daudz Latīņa Amerikas valstis arī piedalās tajā, piemēram, Brazīlija, kas ne tikai no militārā viedokļa, bet arī uh, citādi palīdz un Dominikas republika. Es gribētu pateikties šīm valstīm, jo viņas veic um, milzīgus centienus. Tā, piemēram, šis te ceļš šobrīd ir atvērts 24 stundas diennaktī, nav arī nekādu sastrēgumu. Tātad situācija attīstās. Tātad koordinācija notiek ne tikai uh, runājot par finanšu aspektiem, bet arī par rīcības koordināciju. Tālāk, kas attiec uz skaitļiem. Runājot par atjaunošanu, tad ir pārāk agri uh, nākt klajā ar uh, kādiem skaitļiem ar Pasaules banku un ASV banku un uh, ANO attīstības uh, fondu. Mums ir jādomā par šiem skaitļiem vēlāk. Tātad es to šobrīd nevaru pateikt. Uh, tie līdzekļi, kas ir pieejami Fed ietvaros un no uh, citām pozīcijām, to šobrīd nevar pateikt. Tālāk, kas attiec uz food facility, pārtiks instrumentu. Es eh, minēju vienu programmu, kas, eh, kuras mērķis nav sniegt, eh, varbūt tieši pārtika, piegādāt tieši pārtika, bet tā ir, tie ir tomēr līdzekļi, kas ir pieejami arī FAO ietvaros. Un mēs varētu vispirms apsvērt, kādas ir iespējas sniegt palīdzību. Tālāk, kas attiecas uz ekonomikas atjaunošanu, es domāju, ka mums vispirms ir jācer, jā, jāķers pie sagatavošanas, mums ir jāsagatavo nākotnes aktivitātes jau šobrīd, mums ir jādomā par to, kā mēs varēsim atjaunot šo valsti. Bet šobrīd eh, var teikt, ka skaitļus mēs nevaram nosaukt. Tīri personīgi. Es varu teikt, un tas varbūt jūs pārsteigt. Es domāju, ka martā tiks eh, piedāvāts ļoti uh, lielas summas, bet mums ir jācenšas panākt to, lai šīs summas tik tiešām tiktu saņemts. Mums visvairāk līdzekļi ir nepieciešami vidējā termiņā, jo ir ļoti vienkārši paziņot par to, ka kāds grasās sniegt šo palīdzību konferences laikā, bet pēc tam nekas reāli netiek īstenots. Tātad tas ir viens no svarīgiem punktiem. Eh, Piebalkungs, eh, komisāra kandidāts, arī ir nācis klajā ar saviem paziņojumiem, un es domāju, ka mēs grasamies sadarboties ar parlamentu. Uh, Varbūt, ka eh, parlament, eh, parlamentu plenārsēdē tiks eh, arī apsvērts šis jautājums, un, protams, ka mēs esam gatavi arī šajā procesā piedalīties. Un šis, šim procesam ir jābūt pēc iespējas caurskatām un atklātam, jo tā ir, tā ir problēma, kas turpināsies diezgan ilgi un pie kuras mums būs jāstrādā diezgan ilgi, tāpēc politiskais dialogs ar Eiropas parlamentu ir ļoti svarīgs, tā ir daļa no atbildes. Paldies, paldies, ģenerāla eh, direktora. Es pateicos jums komitejas vārdā par, jū, par to, ka esat ieradušies šodien uz sanāksmi. Jūs uh, saprotat, ka budžeta komiteja šāda gada gadījumos uh, cenšas vispirms jau jums palīdzēt un nevis aizkavēt procedūru, bet gan nodrošināt to, lai šis process būtu pēc iespējas ātrāks. Un ja jau, ja ir mums jāmaina kaut kādā veidā savs, tas veids, kā mēs darbojamies vai procedūras, tad to mēs esam gatavi darīt. Es gribētu arī, eh, runājot par procedūru ātrumu, teikt, ka, kas attiecas uz food facility pārtikas instrumentu, mēs priecājamies par to, ka ir šie līdzekļi, kurus var jau tagad izmantot, lai palīdzētu Haiti iedzīvotājiem bet eh, pateicoties šī te procesa ilgumam, mēs šobrīd atrodamies tādā situācijā. To ierosināja Barozo pirms diviem gadiem, lai palīdzētu nabadzīgo valstu lauksaimniekiem, jo īpaši Āfrikā, kur skāra naftas cenu pieaugums un graudu cenu pieaugums, nāca klajā ar šo te priekšlikumu, ka varētu finansēt palīdzību, lai sagatavotu uh, Um, nākamo ražu. Tas bija 2008. gada pavasarī. Un uh, kopš tā brīža, kad viņš paziņoja par šo ideju, pēc tam šī uh, ideja izgāja vis, cauri visiem procesiem padomē un uh, parlamentā. Šobrīd mūsu rīcībā pa, ir līdzekļi, kas ir palikuši. Protams, laika gaitā ekonomiskā situācija ir mainījusies un um, lauksaimnieki ir tikuši pie graudiem un ražas, bet Mums ir jāizdara secinājumi no šīm programmām, kuras ir eh, sagatavotas pareizajā brīdī, bet kuras netiek varbūt īstenotas nepieciešamajā laika termiņā. Un jūs noteikti zināt, ģenerāla direktora kunga, ka bieži vien Eiropas vadītāji eh, bieži vien nākot klējā ar šiem paziņojumiem par palīdzību, eh, nāk klējā ar paziņojumiem par milzīgiem skaitļiem, bet pēc tam ir diezgan grūti atrast šos līdzekļus. Tāpēc mēs budžeta komitejā, ņemot vērā mūsu jauno atbildību saskaņā ar Lisabonas līgumu, vēlamies jau no paša sākuma iesaistīties šajā procesā, un te es atkārtoju vēlreiz nevis, lai bremzētu šos procesus, bet lai tos pātrinātu. Un es arī piefiksēju Cankar kunga ieteikumu, kas varbūt bija nedaudz pārsteidzoši, proti, ka šī traģēdija ir izraisījusi tādu spontānu uh, devīgumu no pilsoņu puses, kas ir apsveicama, bet ņemot vērā pašreizējo sistēmu, pašreizējo situāciju, mums nav iespējas iekļaut uh, šos līdzekļus eko vai citos, uh, citās programmās tātad humanās palīdzības vai cita veida programmās, un te mums noteikti būtu jāuzlabo situācija, noteikti referents nāks klajā ar priekšlikumu par to, kā mēs varētu uzlabot šo te resursu pārvaldi 2011. gada budžetam. Liels paldies! Līdz ar to noslēdzam 19. punktu darba kārtībā, esam to izskatījuši. Un tagad Mums būs jābalso vēl par diviem jautājumiem. Vispirms es vēlētos aicināt Inga runāt par 14. punktu. Neliels ievads no manas puses. Kas attiecas uz ēku politiku, tad jūs atceraties, ka mūsu decembra sanāksmē mums bija jārunā. Uh, pēc Monikas Holmējers prezentācijas par ēku projektu ISPRA. Tātad kopīgā pētniecības centra ISPRA prezentācija un saskaņā ar 179. pantu mūsu reglamentā mēs nolēmām ka mums ir jāzina, vai mēs vēlamies sniegt savu atzinumu vai nē. Pēc Holmajers kundzes ieteikumu mēs nolēmām sagatavot atzinumu. Diemžēl Homajers kundze ir saslimusi, bet Ingresler ir piekritus viņu aizstāt, lai iesniegt, lai piedāvātu mums atzinumu. Protams, ja budžeta komiteja piekritīs, tad pēc tam šis atzinums tiks iekļauts vēstulē, kuras formāli eh, parakstīšu, lai formalizētu mūsu komitejas ieteikumu. Inga lūdzu. Paldies, es varu izteikties ļoti lakoniski, jo referenti tik daudz darba ieguldīja, lai visas detaļas noskaidrotu un lai varētu garantēt arī tas, ka uh, to, ka Eiropas kopiena uh, pietiekami korekti pieturēsies pie budžetārās procedūras, tādēļ man nav tik daudz jārunā. Šajās ēkās ir gan radioaktīvais starojums uh, un asbests, uh, visi riski tika pārbaudīti, un mūsu referente iesaka um, sniegt jāvārdu. Paldies! Paldies! Paldies, Inga, tiešām runā ļoti lakoniski un precīzi. Tas ir piemērs visiem, jo īpaši latīņu valstu pārstāvjiem, kur ir šajā zālē, un es esmu arī viņu vidu. E, Referenti piedāvā sniegt pozitīvu atzinumu. Kurš ir par referents priekšlikumu par izpra? Paldies. Kurš pret? Atturs. Neviens neaturs. Nu, ko tad īstajā brīdī būs jāraugās, vai varbūt mēs nosūtīsim uz izpre delegāciju uz vienā no skaistākajām vietām, kur piedalīsies visi mūsu itāļu kolēģi un kolēģis. Lielisks priekšlikums. Tā arī mēs eh, kļūstam par uh, kodola centru ekspertiem, un mums ir tas visiem jādara. Nu ko, tad šajā priecīgajā noskaņojumā mēs atgriežamies pie 12. darba kārtības punkta. Grozītais parlamenta budžets 2010. gadam. Mēs par to runājam ar koordinatoriem vakar un šorīt. Un šorīt arī ar Vitēls kungs uh, sazinājāmies, jo mēs redzam, ka ir viena interpretācijas problēma par pašdisciplīnas noteikumiem, par šiem 20%, kur parlaments pats sev uzliek par pienākumu nepārkāpt, veidojot savu budžetu 20% no administratīviem Eiropas Savienības izdevumiem, kur ir apkopoti piektajā kategorijā vairāk gadu finanšu plānā. Šis ir noteikums, kādu mēs sev esam uzlikuši kopš 88. gada. Diskutējot par Mankas kungu kunga ziņojumu par šo papildus budžetu mūsu iepriekšējā sanāksmē bija liela vienprātība grupā par to, ka uh, biroja priekšlikumi bija pieņemami, ka šie prieki būtu nedaudz te jāsamazina, lai varētu ievērot šos 20%. Līdz ar to prezentāciju, kur veica birojs pēc labākās gribas, un šeit es uzsveru to. Šis ir jautājums, pie kur mēs visi esam strādājuši pēc labākās gribas, nu varbūt bija tehniskas kļūdas un tam līdzīgi es arī varu uzņemties uh, atbildību mūsu komitejas atbildību par uh, šādām kļūdām. Uh, bet mana priekšsēdētāja loma ir nodrošināt, lai mēs pieņemtu labas gribas lēmumu, arī pareizu lēmumu, un tāpat laikā, lai mēs būtu pilnībā informēti. Un tad katrs uzņem savu politisko atbildību, un budžeta komitejas balsojums man būs uh, labs balsojums, lai kāds būtu arī rezultāts. Taču mēs esam uh, apzinājuši to, ka Birojs mums prezentēja grozītā budžeta projektu, un mēs paši diskutējām par referenta piedāvātiem priekšlikumiem, ņemot vērā to, ka biroja priekšlikums runā par 20,04% piektajā kategorijā. Un pēc tam veicot dažādas pārbaudas, dažādu iemeslu dēļ, iemeslus varbūt neuzskaitīšu, tās ir tehniskas detaļas, mēs balsojām sāku par sākotnējo desmitā gada budžetu pagājušajā gada decembrī par 20,2%. 20 eh, un nevis um, eh, 19,9, kā mēs to sākumā domājām. Līdz ar to situācija negaidīta, neparedzēta, līdz ar to būs cieši jāsazinās ar biroju, jo šī situācija ir jauna gan birojam, gan mums. Je ne suis pas inquiet sur l'aboutissement final. Tā kā ir liela vienprātība komitejā, lai mēs varētu atbalstīt biroja konkrētos priekšlikumus. Tagad jautājums ir par to, kā mēs nonākam pie šī papildus pasākuma finansēšanas un kā mēs skatā ņemot vērā galā lēmumu, kāda būs mūsu attieksme attiecībā uz šo pašdisciplīnu un par šiem 20% griestiem. Jo paši sev nezinot, mēs jau esam pārkāpuši šos griestus lūk, līdz ar to situācija ir nedaudz īpaša. Tādēļ referentām pateicos par viņu darbu un lūkšu viņu mm, mūs iepazīstināt ar saviem priekšlikumiem. Raudzītos, ja mēs tagad balsojam, tagad, vai mēs to darām tagad, vai arī referents mums piedāvā ko citu mūsu mērķis, un to saku ļoti skaidri, ir darīt tā, rīkoties tā, lai februāra plenāra sēdē mēs varētu balsot, atgādina procedūrai. Tā būs uh, tāds estimēts pagaidu prognožu posma balsojums, pēc tam tas tiks nodots Eiropas komisijai, izpilda institūcijai, pirms formālā lasījuma padomē un parlamentā. Šeis ir tā, šī tāda īpaša procedūra atbilstīgi Lisabons līgumam. Tātad nav divu lasījumu, ir viens lasījums plenāra sēdē, kas atbilst uh, šīm pagaidu etapām, tad ko Eiropas komisija. Un pēc tam notiks balsojums padomē un arī formāls lasījums plenāra sēdē parlamentā. Vladimir, lūdzu. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som tiež e, vysvetlil danú situáciu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, vēlējos nedaudz izgaismot šo situāciju. Pagājušā gada oktobrī pirmajā lasīmā tika pieņemts Eiropas parlamenta budžets 19,87% un jāņem vērā, ka tas ir lēmums, kas ir saistošs. Pēc pieņemšanas pirmajā lasījumā novembrī mēs iesaistījāmies samierināšanās procedūrā ar padomu un komisiju. Mēs vienojāmies par to, ka 126 miljoni eiro tiks paredzēti. Saņemeņu, ale kad... Eiropas eh, ekonomikas atveseļošanai. Piektā kategorija tika palielināta, bet ja tiks pazemināta augšējā robeža, protams, mainīsies arī visas proporcijas eh, pieņemtajā līgumā par to, kāda ir augšējā robeža. Nu, tā ir matemātika, aritmētika. Tādēļ arī 19,8 19,87% kļuva par 20,2%, un tagad mums tas uh, visu situāciju sarežģīja, jo lēmums tika pieņemts pagājušā gadā. 20% augšējā robeža piektajā kategorijā. E, tas bija lēmums, ko mēs paši pieņēmām jau 1988. gadā. Tas nav likums, bet iekšējais parlamenta mehānisms, lai mēs paši sevi disciplinētu un, e, teiksim, iekļautos konkrētās robežās šis mehānisms nebija, šis mehānisms tika pieņemts tad, kad vēl nebija stājies spēkā Lisabonas līgums un deputāta status. Deputātu status ir jauns mehānisms, jauns lēmums, tādēļ mums vajadzēja budžetu palielināt par 44 miljoniem. Ja nebūtu Lisabonas līguma un uh, šī jaunā deputāta statusa, uh, tad nebūtu nekāda problēma ar augšējo robežu. Pēc šā rīta koordinātora sanāksmes mums izdevās rast risinājumu, ar kuru es vēlētos iepazīstināt kolēģis. bīroja priekšlikumu 2010. gadam mēs pieņēmām. Tas nozīmē, ka ir jāņem vērā Lisabons līgums stāšanās spēkā, ka tas nes līdzi arī zināms jauninājumus. Un parlamenta procenta likme tiks saglabāta saskaņā ar pirmajā lasījumā pieņemto. Uh, Par ko mēs šodien diskutējam? Mēs šodien runājam par to, ka ir jāsa, jāievēro procentu likme saskaņā ar pirmo lasījumu, lai arī saskaņā ar Lisabons līgumu mums būtu neitrāls budžets. Kā mēs to varam sasniegt? Vai nu ir trīs rezerves, viena, kas ir ēkām, jaunajām prioritātēm, un trešā rezerve neparedzētiem izdevumiem. Uh, Ņemot vērā šīs trīs rezerves, mēs vēlamies atrast jaunus resursus, lai varētu ņemt vērā to lēmumu, kas tika pieņemts pirmā lasījuma ietvaros, lai mēs varētu savu solījumu paturēt spēkā. Tas ir koordinatoru sanāksmes iznākums. Tas ir viens priekšlikums. Protams, es labprāt uzklausīšu arī citus priekšlikumus. Ja kolēģiem ir labākas idejas, es, protams, ar prieku tās uzklausīšu. Paldies! Très bien. Alors, Ž, ž, ž... Ļoti labi. Es piefiksēju tos punktus, par kuriem ir jautājumi, bet es gribētu papildināt uh, referentu teikto. Es pateicos, protams, referentam. Lai mēs rīkotos ātri. Man šķiet, ka uh, ir sakojuši. Proti, tas ir mans priekšlikums, papildinot referentu teikto. Mums ir jācenšas ievērot termiņus, kurus mēs esam apņēmušies ievērot, lai mēs varētu tātad šo jautājumu izskatīt plenārsēdē februārī. Mēs visi piekrītam tam, ka parlamentam ir nepieciešama papildus līdzekļi. Un ka priekšlikumi, kuri, kurus izteica birojas, at, at, ka tos atbalsta lielākā daļa uh, locekļu. Un parlaments vēlētos, lai šie papildus līdzekļi eh, tiktu piešķirt pēc iespējas ātrāk. Tāpēc arī mūsu interesēs ir ievērot šo termiņu, kas ir līdz februārim. Eiropas Savienība daudz tiek kritizēta par eh, tās kavēšanos un lēnīgumu. Lēnīgums ratificējot Lisabonas līgumu, lēnīgums uh, izveidojot šo te komisiju un būtu ļoti uh, žēl, ja parlaments arī Eh, zaudētu laiku, eh, izpildot šīs te jaunās funkcijas, kuras pārēdz līgums. Eh, ja vajadzīgs, protams, mums ir jāpieņem darbā jauni cilvēki, un mums ir jāievēro šis te termiņš, kas ir līdz februārim. Bet ir daži elementi, kas mūs pārsteidz. Birojs un mēs. Biroju un um, mūs, protams, pārsteidz. Un mēs, protams, vēlamies um, rīkoties kolēģiāli ar biroju, mēs vēlamies būt viensprāts ar biroju. Un tad, kad mēs esam viensprāts, mums vajadzētu izvairīties no liekas cīnīšanās. Tas nozīmē, ka, kā jau ierosināja referents un arī Gorans Ferms, koordinātors sanāksmē e, spēcīgi izteicās par šo jautājumu, Lašlo arī, mums ir oficiāli jārunā par šo jautājumu birojā, un tāpēc mums ir nepieciešama uh, sanāksme, tāda kā samierināšanās sanāksme, pirms mēs uh, iesniedzam apstiprināšanai plenārsēdē savu lēmumu. Mēs uh, palūkojāmies kalendārā un secinājām, ka tas varētu notikt nākamajā nedēļā, visticamākais 3. februārī priekšlikums, eh, kur mums izsaka referents pēc ilgstošām diskusijām ar visiem koordinatoriem. Būtu sekojoši. Proti šodien mēs pieņemam. Mēs balsojam šodien. Un pieņemam virkni grozījumu. Ņemot vērā iepriekš notikušās diskusijas. Tālāk. Samierināšanās uh, sanāksmē apmēram 3. februārī mēs eh, tātad budžeta eh, komitejas delegācija tiekamies ar biroju delegāciju un iz, izejot no šiem te samierināšanās rezultātiem, mēs secināsim, vai ir jānotur vēl viena budžeta komitejas sanāksme, lai papildinātu vai grozītu šās dienas balsojumu. Un tas varētu notikt, piemēram, pirmdienā eh, plenār, eh, pirms plenārsēdes. Un tad mēs pēc tam varētu balsot plenārsēdē. Manuprāt, ja eh, vairākums atbalsta šādu pieeju, tad mutiskajos grozījumos, kuri ir tikuši sagatavot un kuriem ir izplatīti, nē, eh, saka priekšsēdētājs, pagaidām vēl nav izplatīti. Tātad ir divas iespējas. Ir viens priekšlikums, kur izteiks referents, kas precizē un liek uz balsošanu. Vispirms jau vienošanos par jaunajiem pasākumiem, kurus pieprasa birojas, 13 miljonu 400 tūkstošu apmērā un kas vienlaiks pieprasa, lai šī summa tiktu pilnībā finansēta no uh, rezervēm, no ietaupījumiem. Un tiek arī eh, detalizēti definēts, no kurām rezervēm tas tiek ņemts. Priekš, eh, priekšrocība, kādu mēs iegūstam, ka tas ir skaidri un tas ir precīzi. es runāju pavisam atklāti eh, arī par to, ka savā sarunās ar biroju mēs eh, teiksim savu viedokli par šiem te ietaupījumiem pirms birojas vēl vispār sāk strādāt pie šī jautājuma. Un eh, neņemam vērā tās te interpretācijas problēmas, kuras jau ir Un birojas vēl nezina par šo te interpretāciju. Tātad ar referenta grozīmēm mēs paziņojam, ka mēs esam gatavi e, šiem te papildus līdzekļiem 13 miljonu 400 tūkstošu apmērā un neprecizējam šodien, kādā veidā šie te, e, šī te summa tiek finansēta bet balsojam par grozījumu, kurā budžeta komiteja sagatavo delegāciju, kurai būs jāsazinās ar biroju, lai noskaidrotu, kādi līdzekļi nepieciešami, lai finansētu biroja papildus prasību, kurai mēs piekrītām, vienlaikus respektējot budžeta disciplīnas noteikumus neprecizējot skaitļus, lai mums būtu iespēja sarunāt ar biroju. Tātad, sarun... Tātad ir šie divi varianti. Vai nu no vienas puses mēs ļoti precīzi pasakam, kas nozīmē, ka mēs pieņemam nostāju, proti, ka uh, mūsu komiteja pieprasa, lai šie te līdzekļi tiktu finansēti no rezervēm, detalizējot, kā mēs uzskatām, eh, no kurām kategorijām, no kurām eh, rezervēm tas ir jāņem, vai arī otra iespēja, mēs daram zināmu savu vēlmi dot zaļo gaismu šo te papildu līdzekļu piesaistīšanai, kur vēlas birojas, bet vienlaikus mēs atgādinām, ka mums ir jāievēro eh, šie te budžeta disciplīnas noteikumi, šie te 20%, un uh, mēs dodam pilnvars delegācijai, bet mēs nevēršamies eh, steigā pie biroja, pieprasot, lai tas eh, izpild savus pienākumus, kas, kur ir jāīsteno. Ja birojas atrod, ka šos līdzekļus var iegūt no rezervēm no um, citām pozīcijām, tad viņiem tas ir jādara, un pēc tam mēs teiksim, ko mēs par to domājam. Portāškungs vispirms lūdzu. Pēc tam Gorans, tad Inge un tad Helga un Bakroskungs. Tātad mēģināsim izteikties īsi. Paldies, paldies, ļoti lakoniski. Es tikai kolēģiem vēlējos pastāstīt sekojošo. Es nepiekrītu šādai pieejai. Nepiekrītu tam, par ko ir vienojušās citas komitejas. Un kādēļ es tam nepiekrītu? Pirmkārt, tādēļ, ka es uzskatu, protams, komitejās ir vajadzīgs vairāk darbinieku. Bet tā ir gan operatīva, gan politiska kļūda palielināt eh, sekretariā sekretariātu pabalstu mūsu deputātiem par 1500 eiro. Tas neatrisinās pilnīgi nevienu problēmu, tas tikai pasliktinās ar šo, šo situāciju, un 2011. gadā tā vispār būs eh, jau nekontrolējama. Vai mēs runājam par 1500 eiro vai 3000 eiro, tas ir pilnīgi absurdi, ja mēs mēģinam kaut kā tā veidā uzlabot likumdošanas procedūras. Esmu pret to. Tāpat esmu arī pret to, lai šī summa tiktu ņemta no rezervēm. Ņemot vērā to, ko teica mūsu priekšsēdētājs, mums noteikti vajadzētu norādīt, ka vēlamies, lai šī nauda nāktu no rezervēm. Ja birojam ir jāpiedāvā 22 vai 23 miljoni no rezervēm, mums joprojām būs sarežģījumi. Vai nu mums būs pietiekami liela drosme to atzīt vai nē. Mums, protams, jāņem vērā arī iespējamās statistiskās kļūdas, un mums nevajadzētu šo naudu ņemt no rezervēm, pašiem sevi finansēt no rezervēm, un nevajadzētu paaugstināt deputātu piemaksas par 1500 eiro. Paldies! Noteikti nē! Paldies par jūsu nostājas skaidrību. Garant. Eh, paldies, paldies priekšsēdētāji. Like Tikai vēlējos pateikt ka man Eh, labāk patīk uh, eh, referenta priekšlikums ar visiem piedāvātiem skaitļiem divu iemeslu dēļ. Man šķiet, pirmām kārtām tas ir caurskatāmāk, un mēs skaidri pasakam, kur mēs atrodamies, bet tajā pašā laikā mums ir pietiekami laba elastība. Ja, piemēram, samierināšanās procedūrā nāks uh, izkristalizēsies cits rezultāts, mēs joprojām varēsim iesniegt grozījumus. Otrām kārtām mēs varam izvairīties no papildus budžeta komitejas sēdes Ja mēs izvēlēsimies tādas atklātas pilnvaras, mums vajadzēs nākt atpakaļ, visiem satikties un piedāvāt jauns grozījums. Ja mums nebūs šī atklātā mandāta, tad mēs varēsim um, atteikties no viens liekas sēdes. Nu, es nezinu, vai mums pa katru cenu jā, jāorganizē vēl viena budžeta komitejas sēde. Un mums tā tad ir jāizvairās no papildus sloga, papildus tikšanās, ja tas nav pašmērķis. Es domāju, referenta priekšlikums ar visiem piedāvātiem skaitļiem ir tas, par ko mums ir jābalso. Paldies! Oui, uh... Sous réserve, Goran, que... Jā, ar nosacījumu, Goran, ka jebkurā gadījumā mums būs nepieciešama vēl viena budžeta komitejas sēde ja vien birojs pieņem pilnībā mūsu šīs dienas balsojumu. Ja nē, lai grozītu mūsu grozījumus, mums būs nepieciešams jauna budžeta komitejas sēde. Pie, papildinā, papildinu vēl ar to, ka kā vienmēr sākumā ir divas iespējas, divas opcijas, bet tad mēs varam arī vienoties par kompromisa variantu. Mēs varam citēt uh, saukli, uh, skaitli, Un tajā pat laikā mēs neminēsim tās līnijas, kur mēs redzam ietaupījumus. Tās pozīcijas, kur mēs redzam ietaupījumus, tas ir pārdomām. Ingeborg, lūdzu. Paldies, paldies, kolēģi! Mums varbūt, ka nevajadzētu balsot par dokumentu, kas nav galīgi gatavs. Mums vajadzētu saprast, kas īsti notiks. Es domāju, balsojums šodien ir liekas. Uh, Strasbūrā mēs galu galā varam nobalsot un birojas vēl var apspriesties. Es eh, to ļoti da, lielā mērā kritizēju, ja mēs tagad pirksim kaķi maisā, jo mums vajadzētu padomāt, kas ir mūsu priekšā, ko mēs te varam aplūkot. Esam saņēmuši divus uh, atšķirīgus dokumentus ar atšķirīgiem mutiskajiem grozījumiem, kurš tad tagad ir pareizais. Mums vajag pašiem sev uztvert pietiekam nopietni un ir uh, jābalso par gatavu dokumentu, nevis par kaut kādu neceptu, nevā arī dokumentu. Tādēļ, lūdzu, kolēģi, ņemiet vērā to, ko es saku. Paldies! Merci, Inge. Paldies, Inge. Bukros kungs, lūdzu. Uh, Mēs jau ārkārtīgi daudz par to esam runājuši, arī koordinātoru sanāksme nebija nekāds izņēmums. Es vēlējos informēt pārējos kolēģus, ka mēs nesasniedzām konsensusu, līdz ar to mums tagad nevajadzētu izlikties, ka mēs sasniedzām to. Tā nebija. Es uh, jebkurā gadījumā iebilst pret jebkuru budžeta procedūru, kas eh, izslēgtu rezerves, eh, kas izsmeltu rezerves, jo tas mums laupītu lielu daļu manevrēšanas iespēju un elastību nākotnē. Tādēļ es arī piekrītu Portaša kunga teiktajam. Viņš skaidru un gaišu pateica, ir citas iespējas samazināt mūsu izdevumus, it sevišķi, ja mēs runājam par 1500 eiro lielo piemaksu uh, asistentu algām. Es domāju, tas nav kas tāds, ko mēs varētu tagad izcīnīt, tagad par katru cenu panākt šo algu pielikumu. Un tas, ko teica uh, Gorans Fērns, uh, Mums jau nav jāstrīdās par to, vai te būs vēl viena budžeta komitejas sanāksme vai nē. Ja nepieciešams, mums jāstrādā caurām naktīm, lai nāktu klajā ar labu priekšlikumu. Ja ir jāvienojas par kompromisu, tad es atbalstītu otro priekšlikumu, ko mums piedāvāja priekšsēdētāja kungs. Viņš teica, tā tad ir jābūt tādām atklātām diskusijām ar biroju, un pēc tam palūkosimies, kādu piedāvājumu parādīsies uz galda. Pēc tam būs eh, Kobu sanāksme vai nu no Strasbūras nedēļā vai kādā citā sprīdī, un, un pēc tam skatīsimies, ko darīt. Paldies! Paldies! Kolēģiem paldies, ka runājat precīzi un labi paskatījot nostāju. Godmeņa kungs, lūdzu. Yeah, thank you, Chairman. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Šeit ir divas lietas jāņem vērā, ka skaitļi ir atšķirīgi no tiem, ko e, saņēmām iepriekš. Īstenībā mums pašiem ir jāvienojas, vai nu mēs paaugstinām izdevums vai nē. Ja mēs vienojamies par izdevumu paaugstināšanu piektajā kategorijā, tad ir nākamā lieta – vai šīs rezerves uh, mutiskajā grozījumā C 10,4 miljoni ēkām, jaunas prioritātes 2 miljoni un vēl viena uh, eh, rezerve 1 miljons. Vai tā, tie, tās ir ilgspējīgas rezerves, un ja tās ir ilgspējīgas un tās var izmantot, tad es atbalstīšu šo mutisko grozījumu. Kāda starpība radīsies no tā, ja mēs, piemēram, mandātu piešķirsim samierināšanās komitejai? Nu, daži no mums uz turien dosies, protams. Nu, tas būs tāds. Uh, neatrisināts jautājums. Tātad, eh, kāda jēga mūsu locekļiem doties uz eh, samierināšanos, ja mēs īsti nezinām, kāda resursa var tikt izmantot, lai paaugstinātu izdevumus. Bet, ja mums būs konkrēts priekšlikums, ka šīs trīs rezervas, balstoties uz politiskiem lēmumiem, var izmantot, tad mums būs tāds konkrēts fundaments, mums būs zināms vairoks, ko izmantot samierināšanās komitejā. Kas tās ir par rezervēm, vai tās ir eh, ilgspējīgas vai nē, un grupai arī nav tā vienkārši uzstāties vienotā balsī par šo jautājumu. Tātad divas lietas. Ja mēs uh, eh, nepaukstināsim izdevums, bet mēs tomēr dzirdējām, ka mums ir jābalso. Vai mēs esam par paaugstināšanu vai nē, un ko mums piedāvā referents, te ir piektais grozījums, nu neatceros, vai pirmā vai otrā lapusē. Vai nu mēs stāvam aiz šī grozījuma, aizstāvam to vienotā frontē un pēc tam tad arī ar savu pozīciju nākam klajā padoms un komisijas priekšā. Ir tikai īstenībā viena problēma. Ir tikai viens lasījums. Kāda ir jaunā procedūra? Vai ir iespējams uh, vēlreiz doties uz samierināšanās procedūru? Uh, ja kāds pateiks, šīs rezerves nav ilgspējīgas, tās nedrīkst aiztikt. Tātad vai ir iespējams sarīkot divas samierināšanās sēdes? Man šķiet, tas ir ļoti riskanti. Ja mēs īsti nezinām, kas tur stāv priekšā, vai tas tiešām uh, vai tā tiešām ir kaķa maisā pirkšana, un es domāju, ir jāatbalsta C mutiskais grozījums, piektais grozījums, ja mēs saprotam, ka šie ir ilgtspējīgi izdevumi, ka tās ir rezerves, kas ir ilgtspējīgas. Katrā ziņā tomēr problēmas radīsies, ņemot vērā izdevumu griestus, pirms mēs mēģināsim šo naudu atrast 30 miljonus. Paldies! Simon, Jā, paldies, cienījamais kolēģi! Ir jāsaprot, ka Jā. Gudmaņkungs, Gudmaņkungs, Gudmaņkungs, cienījamies kolēģi, cienījamie draugi. Ja mēs balsojam precizējot, kādas ir šīs te kategor, ka, pozīcijas, no kurām mēs vēlamies eh, ņemt līdzekļus, lai finansētu uh, jaunos pasākums, nekas vairs nav jārunā ar biroju. Ne par ko vairs nav jāvienojas ar biroju. Tas ir skaidrs. Tātad, ja mēs vēlamies samierināšanos ar biroju, mums ir jāatstāj eh, manevrēšanas iespējas cilvēkiem, kas piedalīsies šajā sarunās ar biroju. Līdz ar to sarunu vedējiem mums ir jādod uh, ietvars, robežas, limiti, uh, Tātad mēs attiecībā uz jauniem līdzekļiem piekrītam 13 miljoniem 400 tūkstošiem. No otras puses mums ir šie te finanšu disciplīnas, budžeta disciplīnas pasākumi 20%, un tālāk mēs eh, pēc labākās gribas piedalāmies sarunās ar bīroju. Man šķiet, ka tas ir labāks risinājums nekā, ja mēs sakām, šie te 3, 13 miljoni ir jārod, un mēs tos ņemam te, te un te. Uh, un tad dodamies uz biroju. Tās nav nekādas sarunas tad vairs. Tad drīzāk tā ir brutāla nostājas ieņemšana. Lašlaus Surjans, lūdzu. Yes, that... Priekšsēdētāji kungs. Es domāju, šajās debatēs mēs skaidri saklausījām to, ka joprojām nesam gatavi pieņemt uh, pēdējo lēmumu. Atgriezīšos pie grupas sākotnējā priekšlikuma, proti lēmumu novilcināt. Tā tad sākumā apspriedīsimies ar biroju, atgriezīsimies ar daudz līdzsvarotāku risinājumu. Tāpat ir skaidrs, ka nebūs vienprātības. Tas vienmēr notiek, tas ir normāli, nu tāda ir dzīve, tāda ir politika. Bet par ko es esmu gandrīz pārliecināts? Es domāju, ka vairums varēs piekrist pašreizējās redakcijas biroja grozījumam. Proti, ka ņemot vērā Lisabonas līgumu un citus jaunos pienākumus, mums ir nepieciešams paaugstināt atsevišķas budžeta pozīcijas, kā to piedāvāja birojas, un lielākās politiskās grupas šo vēlmi atbalstīja. Bet kāds tam būs sekas, protams, radīsies sarežģījumi. Tos nevar atrisināt šodien, nu tas ir skaidrāks par skaidru ja mēs pieņemsim, bet piemēram man politiskā grupa to neatbalsta, specifikāciju par to, ka ir jāsamazina rezerves. Es saprotu, ko jūs teicāt priekšsēdētāj kungs. Nu tad mēs nebūsim visai izdevīgās pozīcijās vedot sarunas. Uh, Es jūs ļoti cienu, bet mums eh, vajadzētu pārvērtēt šo situāciju. Un tāpat ir ļoti svarīgs tas, ko teica Bokroškungs. Kādēļ mēs esam pārliecināti par to, ka reizērus varēs izmantot? Bet Birojs ir atbildīgs par naudas izdošanu un arī birojs var pateikt, ko var izmantot kādā veidā. Ja mēs pieņemsim sesto punktu mutiskajā grozījumā par eh, nākamajiem budžeta grozījumiem un tiks sarīkot ārkārtas budžeta komitejas sanāksme, tad mums vispār nav vērts tagad balsot pilnīgi ne par ko. Nu kādēļ mums tagad vajadzētu balsot, kā mēs varētu turpināt savu darbu? domāju, mēs esam šeit ieradušies, lai pieņemtu lēmumus par konkrētiem jautājumiem. Mēs esam budžeta komitejas locekļi. Mēs nevaram teikt, ka mēs neesam gatavi organizēt uh, īpašu sanāksmi, ja situācija ir īpaša. Es esmu vienmēr bijis pret pirmdienas sanāksmēm Strasbūrā, bet es domāju, tagad mums nav citas izvēles. Nu, varbūt mēs varam arī nākamās nedēļas beigās organizēt sanāksmi vai arī vienu sanāksmi Strasbūrā. Mums ir jābūt gataviem tikties, lemt, bet tikai tad, kad būsim pilnīgi nobrieduši pieņemt pareizāko lēmumu un tad, kad arī uh, vairums atbalstīs mūsu lēmumu. Nu, tagad tāda situācija, diemžēl, nevalda. Es kolēģis mudinātu nebalsot. Ja, protams, vairākums balsos, mēs balsosim pret šo īpašo risinājumu un balsosim par to, lai noturētu ārkārtas budžeta komitejas sanāksmi. Bet es nesaprotu, kādēļ mums tagad ir jāiedzinās visās detaļās par galveno problemātiku. Vienīgi ir jāņem vērā tas, ka mēs vēlamies atsevišķās līnijas paaugstināt. Paldies! Le, le rapporteur. Referents vēlas izteikties pašlaik, un pēc tam es pats komentēšu. Vladimir, lūdzu. Uh, ďakujem, pán predsedā. Uh, chápem obidva názory. Ktoré... Uh, paldies, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es, protams, saprotu kolēģu uztraukumu. Es īstenībā izvēlētos zelta vidusceļu. Man ir jauns priekšlikums. Es ceru, ka mēs varēsim visu paveikt un jāņem vērā vairāk svarīgi aspekti. Mūsu mandātam samierināšanās procedūrā ir jābūt pietiekami nepārprotamam. Bez tāda spēcīga mandāta mums, protams, būs liels sprukas. Domāju, mums vajadzētu pateikt, ka ir nepieciešama 13,4 miljonu eiro, īpaši pat nenorādot, no kurām rezervēm mēs šos līdzekļus ņemsim. Pēc tam birojs pats varēs lemt, kur rast šo naudu. Tāds ir mans priekšlikums. Vairākums man atbalsta, arī koordinātori man atbalstīja līdz ar to Mēs vispār neminēsim, no kurām rezervēm šie līdzekļi nāks. Domāju, tas ir labs risinājums un uh, labs atspērienu punkts turpmākām sarunām. Paldies! Uh, alors, Fernandes. Fernandes kungs, lūdzu. Kurš uzklausīja pēdējo referentu priekšlikumu? Até ao momento em que... Priekšsēdētāji. es dzirdēju, ka mēs esam pārsnieguši 20% robežu. Par to nebija vienprātība, bet savukārt, ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā, mums ir nepieciešami papildus 13,4 miljonu eiro un 1500 eiro vairāk eh, tā būs piemaks deputātiem sekretariāt izmaksām. Un, protams, būs arī nepieciešama papildus līdzekļi politiskajām grupām. Es saprotu, ka ir jābūt konsensusam, bet mēs vēl neesam par to vienojušies. Mums ir jābūt ļoti disciplinētiem Un 20% no ļoti lielas kategorijas īsnībā ir milzu summa. Ja tā būs mazāka kategorija, no kuras mēs ņemsim šo naudu, nu tad tā nebūs pietiekama. Mēs vienmēr esam runājuši par šo nulles budžetu tādēļ, aizvien no jauna esam atkārtojuši, ir jābūt uh, skaidrībai par fiksētajiem izdevumiem. Tieši šobrīd es piekrīstu tam, ka mums ir nepieciešams skaidrs mandāts sarunu vēšanai, bet lai organizētu sarunas, mēs tieši šodien nevaram pateikt, eh, kuras kategorijas mums vajadzēs samazināt. Mēs nevaram pateikt, kuras rezerves eh, tagad tiks iztukšotas. Tādēļ es varu piekrist mūsu priekšsēdētāju teiktajam. Mums ir nepieciešams delegācijas mandāts. Mūsu delegācija ir jābūt spēcīgai, tā vedīs sarunas gan ar biroju, gan ar pārējām institūcijām. Un es domāju, ka ir iespējams vest sarunas par mūsu referentu pozīciju. Tā pašā laikā ir jāgarantē eh, mandāta pietiekam liela nepārprotamība. Šī pozīcija nav pretrunā summu samazināšanai attiecīgās rezervēs. Es domāju, šī pozīcija ir pietiekami elastīga un atvērta. Tā mums atļauj diskutēt un vēst sarunas. Nu, mēs tagad atrodamies visai sarežģītā un ārkārtas situācijā. Uh, Protams, mums, eh, mēs nevēlamies iet uz liekām sēdēm, ja tas nav nepieciešams, bet dažreiz ir nepieciešams organizēt papildus sēdes, lai varētu par kaut ko vienoties un iegūt konsensus. Paldies! Paldies, kolēģi, varētu izteikties lūdzu īsāk, mums ir tikai 25 minūtes. Rēmer, lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos jau pateikt uzreiz, ņemot vērā tās diskusijas, kas ir norisinājušās pēdējo divu, trīs gadu laikā, diskusijas ar biroju. Uh, Šo diskusiju gaitā es, protams, esmu uzklausījis dažādu pušu dažādus argumentus un varu tos ļoti, ļoti labi saprast. Esmu arī pieredzējis to, ka birojas mums bieži vien uz galda nosviež dažādus lēmumus, kas nav līdz galam izstrādāti, un pēc tam viņi cer, ka mēs visu atrisināsim. Bösen, nachdem, äh, Protams, äh, Mēs tagad sastopamies ar situāciju, e, kad aprēķini nav simtprocentīgi korekti, un īsnībā tā nav mūsu atbildība. Par to atbildīgs ir birojs vai tie, kas pie tā strādāja. Par ko mums katrā ziņā nevajadzētu strīdēties, vismaz par tādām plašākām diskusijām par kādiem principiem mēs vienojāmies. Mēs, protams, daudz ko sagaidām arī no Lisabonas līguma, tas mums uzliks jaunus pienākums, bet neskatoties uz to, mēs tomēr uh, budžeta komiteja esam atbildīgi par budžeta procedūras ievērošanu. Mēs nevēlamies tagad atkal diskusijās iesaistīties no paša sākuma, sākot pie balts lapas. Citi saka, ka 20% robeža ir obligāti jāievēro, ņemot vērā visiem pazīstams iemeslus. Uh, Un es tagad negribētu, lai būtu tāda balsošana, kuras iznākums ir pilnīgi neparedzams, un pēc tam ar šī balsojuma rezultātiem mēs kā budžeta komiteja neko nevarēsim iesākt. Mankas kunga priekšlikums, protams, ir ļoti labs. Mums vajadzētu balsojumu pārlikt uz citu dienu. Pirms mēs neesam droši, vai, būs, vai varēsim rēķināties ar vairākumu atbalstu. Te ir runāts par rezervēm, par rezervu izmantošanu 13,4 miljonu, to mēs varam pateikt, bet nevajadzētu neko īpaši norādīt. Tā tad samazinot rezerves un citas budžeta līnijas par 13,4 miljoniem. Nu, nevajag specificēt, kuras rezerves. Un vēl priekšsēdētāji kungs. Mēs varam vēl klāt pierakstīt ka tiek ņemti vērā visi budžeta procedūras elementi, ka mēs arī vēlamies sev disciplinēt, ievērot 20% robežu un pēc tam sekretariāts var piedāvāt dažādas korekcijas, modifikācijas un ņemot vērā biroja priekšlikumu, mēs dodamies uz sarunām, dodamies uz samierināšanās procedūru. Paldies! Lai. Esmu priecīgs, ka Raimers, mans priekšteicis, mums teica tik viedus komentārus. Ir mums 20 minūtes un katrs grib izteikties, bet mums ir nepieciešams risinājums. Nav vienprātības, nav konsensus, gala beigās būs balsojums ar vairākumu. Es ņemu vērā visu, ko teica Bokrošs Pērtaškungs un arī daudzi teica, ka viņi ir gatavi strādāt dienu un nakti, tā izskaitā arī Strasbūrā. Es to nepieņem zināšanai. Nu, jūs zināt, ka tas var radīt zināmas sekas. Bon. Alors, je vous fais la proposition suivante. Nu ko, sekojoši jums priekšlikums. Balsosim. Bet tas nebūs balsojums, kuram būtu juridiskas sekas. Tas būs politisks un indikatīvs balsojums. Un šeit es uh, atbildes Lašlo lūgumu. Mēs nebalsosim sakot, ka mēs pieņemam šādā veidā grozītu budžeta projektu. Jo tādā gadījumā mēs sev liedzam sa, eh, vest sarunas ar biroju, vai arī, ja tik tiešām mums uh, eh, vedam šīs sarunas ar biroju, tad būs uh, nepieciešams uh, veikt dažādas piekāpšanās, un pēc 15 dienām mēs balsosim pretēji. Un es negribētu, lai budžeta komiteja nonāk šādā delikātā situācijā. Tā tad mēs balsojam, juridi, bet nekāda juridiska efekta. Tas ir balsojums, kuru mēs norādām politisko nostāju, ja, protams, komitejā ir pietiekami liels vairākums. Mans mērķis ir nodrošināt to, lai būtu vairākums pēc iespējas lielāks. Ja ir 50 eh, pret 45 par šādu jautājumu, tad, protams, tas īsti nebūtu labi. Vajadzētu novērst šādu situāciju. Un es tad vēlētos jums piedāvāt balsojumu, norādot, kā mēs esam gatavi uh, diskutēt un organizēt samierināšanās sarunas ar pārdomi, ne ar biroju pārlabo priekšsēdētājs, un precīzēsim birojam, kāds ir mūsu, kāda ir mūsu politiskā nostāja par viņu projektu, ņemot vērā šos jaunos elementus, aprēķina metodes, kādas mēs tagad zinām, kādas tās ir. Būs viens grozījums, mutisks nolasīšu lēnā franču valodā. Budžeta komiteja apstiprina papildus līdzekļus, kādus prasa birojs. 13 miljonu 400 tūkstoši eiro apmērā. Tātad tā, tādas bija mūsu debates. Un tāds bija arī mūsu sākotnējie priekšlikumi, kāda arī, kurus izteica referents. Pēc tam budžeta komiteja iecer finansēt šos jaunos līdzekļus, veicot ietaupījumus, kuri būtu ekvivalenti, ekvivalenti bu parlamenta budžetā. Tātad iecer finansēt šos jaunos līdzekļus 13 400 ņemot no rezervēm e pa Eiropas parlamenta budžetā. Un pēc tam mēs pārņemsim uh, mutisko grozījumu C. Tās rezultātā lemj uh, piešķirt mandātu uh, budžeta komitejas delegācijai Um, piedalīties konsola uh, samierināšanā sanāksmē ar biroju, lai varētu precizēt līdzekļus, kāda ir atrunāta biroja priekšlikumā, respektējot esošos noteikumus par budžeta disciplīnu, par kuriem ir vienojies parlaments. Tātad esošie noteikumi, tas nozīmē 20%. Tāda ir ideja. Vladimir. Ďakujem, pán predsedá. E, ja som chcel dať na... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlējos jums piedāvāt priekšlikumu, kas ir ļoti līdzīgs jūsējam. Protams, mēs nevaram durvis aizcirst. Ir jābūt zināmai elastībai. Arī mandātam ir jābūt skaidram. 13,4 miljoni mums kaut kur ir jāatrod protams, jāievēro arī budžeta neutralitāte. Jūs teicāt, ja šie trīs elementi tiks ievērot, tad mandāts ir skaidrs un šodien varam balsot. Paldies! Je vous remercie. Paldies. Vispirms koordinātori Inga, bet vispirms Gorans. Ok. Labi, ok. Excellent. Lieliski. Našlo? like that... Vēlējos precizēt. Mēs balsojam par mandātu un nevis par kaut kādiem juridiskiem aspektiem. Tātad, lai visi kolēģi to zinātu, mandātam ir jābūt ļoti skaidram, pārliecinošam un elastīgam. Tas, ko piedāvāja referents, proti šī ir tā summa, mēs esam gatavi par to vest sarunas, no kurām uh, rezervēm šī nauda nāks, neminot nevienu rezervi un nekādus risinājumus, nesaucot to vārdā. Tās ir labākās iespējas, tas mums ir labākais atspērienu punkts, lai dotos uz samierināšanos. Visi tie punkti, ko jūs nolasījāt priekšā, priekšā tā kungs, jā, bet uh, piedāvātā vienkāršotā versija ir labāka, veiksmīgāka, lai mēs varētu vest sarunas. Labāk iespēja. Paldies! Hello. Paldies! Un tādā gadījumā es piekrītu, saka Šurjāna kungs. Uh, pārējie koordinātori Helga lūdzu. Ņemot vērā uh, to, ko mēs uh, esam darījuši jau trīs stundas, es domāju, ka ir skaidrs, ka mums nevajadzētu balsot par juridisku saistošu lēmumu, bet tikai kā par politisku lēmumu, lai mēs varētu doties uz šo samierināšanos ar bīroju un tad mēs atradīsim, kā mēs finansēsim šos 13,4 miljonus. Es domāju, ka mums ir jāpieņem šāds politisks lēmums, un tad mums būs ārkārtas sanāksme, un redzēsim, kā mēs rīkosimies plenārsēdē. Paldies, Helga! Liberāļi! Ok, jūs piekrītat. Lieliski. Viņi ir lieliski. Līdz ko viņiem tiek prasīts strādāt pa naktīm, viņi ir gatavi. Andresen kundze. Thank you, Chairman. I... Paldies, priekšsēdētājs. Gribētu atgādināt to, ko es teicu jau koordinātoru sanāksmē. Es neesmu tā kā Portašs un Bokrašs kungs, es nepiekrītu šiem risinājumam, un es domāju, ka nav nekādas nozīmes gaidīt sarunas vai atlikt balsojumu. Es balsotu pret to jau šodien. Bogskungs teica, ka birojas acīm redzot Eh, pieņem lēmums, kurš tas nav līdz galam pārdomājis. Es domāju, ka mēs darām to pašu. Es jau koordinātoru sanāksmē teicu, mēs neesam padomājuši par to, kas notiks tad, kad uh, tiesnāks klajā ar savu lēmumu, kad tā paziņos, ka ir jāpalielina algas. Jūs šobrīd sakat, ka Mēs piedāvājam, lai tas tiktu finansēts no ietaupījumiem. Ja budžetā ir ietaupījumi, tad mums tie būtu eh, jā, jāpaglabā, lai mēs varētu finansēt šo te atšķirības starp 1,8 un 3,6% augu pieaugumu. Paldies, ļoti skaidri nostāja. Portāšu kungs, viņš jau teica, ka nepiekrīt. Tātad jūs joprojām nepiekrītat. Jā. Nē, nē, Es, pilnība, es pilnībā piekrītu jūsu priekšlikumā. Un līdz ar to es, bals, es balsotu pret pirmo grozījumu, bet pār otro grozījumu un trešo. Un es gribētu precizēt, ka delegācijas mandātā mums būtu jārunā arī par to, ko mēs eh, darīsim ar šiem 20%, vai mēs pie tā eh, pieturēsimies, tāpēc arī es arī piekrītu šiem grozījumiem. Ļoti labi. Tātad portāšu eh, kungs piekrīt, jo viņam atkal ir lieliski iespēja balsot pret. Ļoti labi. Inga. Es esmu norūpējusies mēs eh, pārāk daudz lēmumus pārliekam uz tādu mazāku kolēģiju pleciem, tie kaut kur pazūd no budžeta komistejas. Mēs eh, vedam sarunas, tad tiek izteikti priekšlikumi un eh, nekas nepaliek. Vai šie priekšlikumi ir jāpieņem, nu vai jums nav nekāds cits izvēles? Paldies. Uh, no Inga. Nē, Inga. Gluži pretēji mēs e, šodien arī varētu nobalsot, neņemot vērā to, ka līdz pat uh, vakardienas rītam neviens no biroja un neviens no budžeta komitejas uh, locekļiem nezināja to, ka mēs strādājam pie nepareiziem skaitļiem. Tāpēc uh, es rūpējos par to, lai mēs ievērotu noteikto grafiku un termiņus, un es respektēju, un tas ietilpst manos pienākumos, es respektēju uh, katru parlamentu iestādu birojas netika pienācīgi informēts, un tāpēc man ir jāzina, kāda ir nostāja tagad birojam, ka tas ir labāk informēts. Un pēc tam attiecīgajā brīdī budžeta komiteja pieņems savu lēmumu, tad, kad tā būs pietiekami informēta un kad tā būs uzzinājusi, kāda ir jaunā biroja pozīcija. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Sekretariāts eh, cenšas vienoties ar Mankas kungu par to, kā tieši izskatīsies šis eh, teksts, par kur mēs balsosim. Tas nozīmē, ka šobrīd mēs nebalsojam par rakstiskajiem bals, eh, grozījumiem, jo šobrīd notiks politisks balsojums un detalizētu juridiskie grozījumi, kas būs šajā te budžeta projektā, par kuriem mēs balsosim arī plenārsēdē, tiks nosūtīti kopā ar juridisko balsojumu kādā no nākamajām budžeta komitejas sanāksmē pēc samierināšanās ar biroju. Lūk. Referentam nepieciešams nedaudz laika, dažas papildus minūtes. Monsieur le rapporteur, vous... vous... Referent kungs. Eh, pán predseda, myslím si, že sme sa dohodli a že možno by sme mohli... Paldies, mēs vienojāmies. Mēs varētu balsot par mutisko grozījumu, ņemot vērā visu šodien pateikto. Līdz ar to mums būs pietiekami labs mandāts, lai vest sarunas ar biroju. Paldies! D'accord. Alors, je, je le relis peut-être. Labi, tad es vēlreiz varbūt to lēnām nolasīšu. Lēnām, daļa ir franciski, daļa ir angliski, un es pavisam lēnām nolasīšu. Tātad šis grozījums ir vienīgais, par kuru mēs balsosim par šo jautājumu šodien. Nē, nē, tas ir vienīgais balsojums, kas notiks šodien. Tas nav juridisks balsojums. Mēs šobrīd esam neparedzētā situācijā, mēs vēlamies runāt par šo neparedzēto situāciju ar biroju. Mēs respektējam biroju, jo cita veida lēmumu gadījumā mēs nerespektētu biroju un tādā gadījumā daudziem kolēģiem būtu iebildumi. Tātad budžeta komiteja piekrīt šiem te papildus līdzekļiem, kurus pieprasa birojs 13,4 miljonu apmērā. Budžeta komiteja grasās finansēt šos jaunos līdzekļus, izmantojot e, attiecīgas rezerves no parlamenta budžeta. Tādēļ komiteja nolēma piešķirt mandātu budžeta komitejas delegācijai, lai tikto samierināšanās sanāksmē ar biroju Tādēļ, lai um, spe, precizētu šos te nepieciešamos līdzekļus, lai iekļautu biroja prasību, vienlai, prasību vienlaikus respektējot pašreizējos noteikumus par budžeta disciplīnu, kuriem ir piekritis parlaments. Portaškungs jautājums, procedurāls jautājums. Vai mēs varam par pilnu, pirmo uh, rindkopu balsot atsevišķi. Es piekrītu procedūrai, bet. Um, un es gribētu atsevišķu balsojumu. Jā, jā, jums ir tiesības uz atsevišķu balsojumu. Lūdzu, Haglund kungs. Priekšēdētāji pavisam īsi. Ja mēs atsaucamies uz šo te delegāciju, kas dosies uz sarunām ar biroju, kāda būs šī delegācija? Jā, To mēs izlemsim koordinātoru sanāksmē, pats par sevi saprotams. Katra grupa raucīsies uz to, lai šajā delegācijā būtu ik viens, kuram tur būtu jāatrodas, kā tas jau bija iepriekš. Referentkungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu nolasīt dokumenta tekstu galīgajā versijā. Pirmo es nolasīšu angliski. Euro intends to finance these new needs by corresponding savings in the budget in order to respect budgetary neutrality. The first. And the second is the same as the oral amendment C. Un otrā da daļa ir tāda pati kā grozījums C. A mandate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 Tālāk par pirmo rindkopu. Kādu piedāvā referents? Kas par? Paldies. Kas pret? Divi pret. Kas atturās? Pirmais, pirmā rindkopa pieņemt. Otrā rindkopa. Kas par? Paldies. Pret. Paldies. Atturās. Pieņemts. Cienījamie kolēģi, Lielas paldies jums! Tā tik tiešām bija ļoti delikāta un sarežģīta problēma. Un jūs esat atvieglojuši uzdevumu priekšsēdētājiem, referentam un arī delegācijai, kur mēs tagad izveidosim. Ieņemot šādu pozīciju. Es jums pateicos. Vertmans kundze informēja man, ka viņi vēlētos runāt par kādu punktu. Vai jūs to vēlaties darīt šobrīd vai nākamajā sanāksmē? Labprāt, nākamā sanāksmē. Liels paldies! Ar to arī sēdi noslēdzu.